Mes chers collègues, monsieur le commissaire, nous, nous reprenons nos travaux. Dārgie kolēģi, komisāra kungs, sāksim darbu. Pirms pievērsīsimies eh, darba kārtības jautājumam, kas attiec 2013. gada budžetu, es gribētu sacīt, ka šorīt budžeta komiteja, mūsu komiteja notika balsojums par mūsu kolēģa Gerana Ferma ziņojumu kas attiec gan uz uh, lēmumu projektu, gan uz regulas projektu par projektu obligācijām, mēs uzskatām, ka šodienas balsojums ir dara no parlamenta komandas sarunvešanas mandātu ar domu, ka pirmajā lasījumā tiks pieņemts uh, variants saskaņā ar regulu 68.2007. Tad, tad uh, darba grupa ir referents kopā ar ēnu referentiem. Paldies! Tagad pārējām pie 2013. gada budžeta projektam. Tas tika mm, kolēģiem pieņem šorīt. Uh, Komisāra kungs, esiet sveicināts mūsu vidū. Procedūra šoreiz ir mm, nedaudz īpatnēji, jo sakratības dēļ parlamenta priekšstādātājs šodien tika aicināts piedalīties komisijas sanāksmē un uh, no tā izrietēja praktiskās sekas, ka jūs varējāt pie mums ierasties tikai pēcpusdienā. Uh, Un līdz ar to par, diemžēl, mēs bijām sapratuši citādi, un tātad pirmā preses mm, prezentācija eh, notika pirms jūs nonācāt eh, mūsu komiteja. Skaidrs, ka visi personāli ir, eh, par, viss personāls ir svarīgs, mēs viņus esam taču ievēlējuši. Tomēr eh, man jāsaka, ka mēs jūtamies mazliet nērti par šo situāciju šai komitejā. Nu, citu sēku no tā nebūs, bet nu, būtī, būtiskais ir pats saturs. Mēs visi ļoti labi zinām, ka 2013. gada budžets ir jo īpaši svarīgs. Protams, vispārējā pašreizējā kontekstā, taču jo īpaši tāpēc, ka tas ir 2007. Eh, 2013. gadu daudzgadu finanšu schēmas pēdējais gads. Nu, tas tad arī iezīmēs skatījumu uz nākošiem gadiem. Nu, tad komisāra kungs dodu tulīt pat vārdu jums. Hello. Jā. Paldies. Justification. Es tikai gribēju pašā sākumā nedaudz precizēt. Pagājušajā nedēļā mēs, eh, tā teikt, iestudējam jaunu horeogrāfiju. To varētu iedibināt kā jaunu tradīciju, ka parlamenta priekšsēdētājs tiekas eh, ar budžeta komiteju pirms doties tālāk pie preses pārstāvjiem. Es domāju, ka mūsu tradicionālā darba kārtība netika e, izjaukta, un varbūt tas nemaz nav tik slikti. Bet tomēr paturēsim prātā, ka mums ir e, ļoti daudz izaicinājumu un spēcīga sadarbība starp institūcijām ir viens no priekšnosacījumiem, lai pieņemtu tādu solīdu 2013. gada budžetu. Un ja parlamentā priekšsēdētājam ir jāpiedalās komisāru sēdē, mēs arī varētu ieviest tādu pašu procedūru proti. Griezties pie parlamentu un pēc tam pie plašsaziņas līdzekļiem. Nu, ir iespējams taču to visu iekļaut mūsu darba kārtībā un uh, domāju, ka tipiskā procedūra ir pietiekami normāla. Un tagad uh, runāsim par budžeta priekšlikumu 2013. gadam. Man noteikti nav vēlreiz jāatkārto, cik svarīgs ir šis budžets. Tas ir nevis tikai ikgadējais budžets, bet uh, arī pēdējais uh, budžets šajā finanšu plānošanā, šajā finanšu plānā. Protams, daudzas problēmas uh, <sighs> ir jāatrisina, un budžets ir domāts kā risinājums problēmām, nevis kā pati problēma. Un mēs lēsām, ka procenti par uh, parādiem ir trīs reizes augstāki nekā viss Eiropas Savienības budžets kopumā. Uh, Līdz ar to mums ir uh, kaut kas jādara lietas labā, un mums ir jāgarantē, lai būtu uh, laba, labs līdzsvars starp uh, taupības pasākumiem un astoņas valsts ar augstākiem bezdarba rādītājiem mūs informēja, ka īstenībā kredītu krīze ir saistīta arī ar investīciju trūkumu. Protams, tas noved pie uh, augsta bezdarba līmeņa. Johannes Hāns un Dačian Čolos, uh, kuri ir atbildīgi par tām politikas jomām, kurās ir gaidām vislielākie uzdevumi, teica, ka pat uh, Eh, tur paredzētie izdevumi nav tik augsti kā par parādiem maksājumiem procenti. Protams, eh, kohēzijai un lauksaimniecībai paredzētie izdevumi ir eh, ļoti augsti. Un mums ir jāņem vērā arī tas, ka nācās ierobežot administratīvos izdevumus tāpat kā darbinieku skaitu. finanšu plāna noslēgumā ir nepieciešami papildus maksājumi. Un īstenībā eh, šādu situāciju varēja jau prognozēt, eh, tas nav nekāds brīnums. Un es te tagad nesalīdzinu dažādas summas, mēs vienkārši eh, salīdzinām kopējos rādītājus un the payments at the beginning of maksājumi finanšu plāna sākumā ir liela atšķirība starp maksājumu apropriācijām un uh, saistībā apropriācijām, sākot ar 2007. gadu. Un īstenībā vienmēr ir uh, novērojams līdzīgs tendences. Tātad maksājumi tiek uh, uzkrāti perioda beigās. 2007. gadā, 2008. gadā bija novēlot vienošanās par finanšu plānu, un mēs beigās tomēr pātrinājām tās īstenošanu. Bet mēs redzam, ka šeit ir tomēr liela atšķirība. Uh, 2012. gadā atšķirība starp maksājumiem un saistībām bija 18 miljārdi eiro. Nākamajam gadam tie varētu būt 14 miljārdi. Tātad neizmaksāti uh, maksājumi, neizmaksātas uh, apropriācijas. Eiropas parlamenta delegācija vakardien arī bija ieradusies Luksemburgā, lai piedalītos vispārīgo lietu padomē. Un mēs uh, tikāmies uh, ar delegāciju pārstāvjiem, un viņi man vaicāja, kā atrisināt šos uh, nesamaksātos maksājumus. Tātad, kādi varētu būt risinājumi? Un Es viņiem atbildēju, ka neizmaksātie um, maksājumi ir jānokārtā, neizmaksotās saistības savādāk. Uh, šo resta likidē problēmu mēs neatrisināsim. Protams, es saprotu, ka neesmu pastāstījis neko jaunu, un šie dati jau jums tik piedāvāti izskatīšanai. Zilās līnijas šajā attēlā nepārtrauktā līnija atspoguļo 2011. gadu. Mēs nevaram izmaksāt vairāk uh, līdzekļu nekā ir mūsu budžetā. Un pārtrauktā līnija atspoguļo tos skaitļus, kas uh, tika pieprasīti 2011. gadā, tika pieprasīti šādas summas no dalību valstīm. Un tas, kas tika prasīts, tātad nevien pārsniedz reālo budžetu un īsnībā pārsniedza arī komisijas piedāvāto sākotnējo budžeta tāmi. Un mēs arī veicām konkrēts aprēķinus, saņemot vērā to, kādu informāciju saņemam no 27 dalību valstīm. Un tas bija vairāk nekā uh, tas tika uh, piemērots 2012. gada budžetā. Kādu metodoloģiju mēs izmantojām? Domāju Eiropas parlamenta priekšsēdētājs arī atbalstīja šādu metodoloģiju, kā varēja spriest pēc viņa izteikumiem. Mēs gribam samazināt saistības pēc iespējas vairāk un nevajadzētu radīt papildus maksājumus. Īstenībā šīs dienas saistības ir rītdienas maksājumi. Un kāds ir maksājuma līmenis? tie ir uh, tā, tās ir saistības, par ko esam vienojušies jau pirms kāda laika. Un es gribēju teikt, ka 2007. gadā ļoti daudzi, daudzas saistības tika paaugstinātas, ņemot vērā padoms iecietību, bet tagad uh, mēs runājam tikai par diviem procentiem un ceram, ka saistības uh, ne, to līmenis nepacelsies pāri prognozētajai inflācijas uh, eh, prognozēji. Ir jābūt arī ar eh, risku instrumentiem, mums ir pašiem jāuzlabo maksājumu kapacitāte vairākās jomās. Bet Pat ja mēs paaugstināsim maksājumus, tomēr šī milzīgā atšķirība starp maksājumiem un uh, saistībām joprojām būs ļoti liela. Plaisa var nedaudz sašaurināties, bet uh, pilnībā pārvarēt to diez vai izdosies. Protams, mums arī jārunā par uh, sākotnējiem maksājumiem, kas ir uh, jāveic, bet, diemžēl, daudz projektus neizdosies īstenot, jo 2000. 14. 15. gadā ir uh, prognozējama maksājuma eksplozija, ja tā drīkstētu teikt. Nu, un jūs varat redzēt, ka ir joprojām atšķirības starp maksājumiem un saistībām. Šeit jūs varat redzēt tabulu, varbūt uh, pēdējās rindās sēdošajiem tā nav tik labi redzama. Uh, pašā apakšā jūs varat redzēt to, ka, piemēram, saistības pieaug par 2% un maksājumi par 6,8%. Bet mēs redzam, ka pieauga konkurētei, konkurencei atvēlētās summas 17% un arī citās jomās bija paaugstināts maksājuma līmenis. Un es gribu pateikt, arī to, ka budžeta projekts Eiropas līmenī īstenībā tas ir tāds kā ekstrēms sporta veids, mēģināt vispār tajo, šajos laikos tādu budžetu pieņemt un varbūt apstiprināt un attaisnot šādas budžeta izdevumus ir pat grūtāk nekā to sastādīt. Un 2000. 13. gadā īstenībā izdevumu daudzums ir par 6 miljārdiem zemāks nekā mēs vienojamies 2005. gadā. Tāds ir atšķirības. Un šeit jūs varat paskatīties uz konkrētiem rādītājiem. Konkurētspējai un kohēzijai ir paaugstināt maksājumi 2013. gadā šīm jomām būs atvēlēts vairāk budžeta un visas pārējās jomas tur eh, līdzekļi ir eh, diezgan nežēlīgi samazināti. Es negribu eh, pārāk stiept gūmiju, protams, jūs te varat redzēt dažādas programmas, lifelong learning, jeb mūža izglītības programmām būs vairāk līdzekļu. Un nākamajā attēlā Jūs varat redzēt eh, gan saistību, gan eh, maksājumu samazināšanu, bet, protams, ar to visu varat iepazīties arī vēlāk. Tagad par kategorijām varbūt, ka šos attēlus varēšu aplūkot ātrāk, jo mēs par to detalizētāk varam apspriesties vēlāk. 1A kategorija esam vienojušies par uh, paaugstinājumu. 2006. gadā mēs vienojamies jau ar parlamentu, pēc tam 2008. gadā. Un tāpat uh, tas attiecas uz septīto izpējas pamatprogrammu, kam ir paaugstināti līdzekļi un citām programmām. Protams, mums ir uh, jāparūpējas, lai tiktu veicināta izpēta un attīstība, kā arī radīts jaunas darba vietas. Tālāk jau konkrēti skaitļi. Tās, protams, ir programmas, kas ietekmē ļoti daudz cilvēku dzīvi. Kohēzijas projekti, arī šeit jūs redzat paaugstināt budžetu. Maksājumi. Maksājumi jomā tas ir normāli. Eiropas sociālais fonds. kas ir domāts, lai palīdzētu cilvēkiem, kas visvairāk ir cietuši no globalizācijas negatīviem efektiem. Tālāk otrā kategorija - attīstība, bet bija veltīta tieši kohēzijai un konkurētspējai. Mums eh, tās šķita prioritāras jomas un izpētēji šķiet būs atvēlēts mazāk līdzekļu, jo mums joprojām ir jānomaksā 2011. gadā nenomaksātie rēķini. Un mums, protams, ir uh, jau ienākuši pastakāstītei sakrājušies arī 2012. gada rēķini. Varbūt par šo attēlu man sevišķi nav jāizplūst detaļās. Un, protams, arī Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā ietekmēs mūsu kopīgo budžetu, bija pirms iestājas palīdzības instruments un attiecībā uz maksājuma apropriācijām. Jūs varat redzēt, kādi līdzekļi joprojām šai valstī ir nepieciešami salīdzinājumā ar saistībām. Arī Serbijā tiek uh, izmantots daudz pirms iestājas finansējuma un tagad varam aplūkot attēlu, kas eh, atspoguļo administratīvo struktūru. Šeit jūs redzat to, cik lielā mērā tika samazināti līdzekļi komisijai, arī citām institūcijām, protams, arī Eiropas parlamentam tā skaitā. Īstenībā ir divas uh, grupas, tātad Eiropas skolas un pensijas, jeb divas kategorijas. Un... Mēs redzam, ka arī Eiropas skolām un pensiju fondiem atvēlētie līdzekļi parlamentā ir samazināti. Un citās institūcijās šis samazinājums tomēr nav bijis tik drastisks. Atkal varat iepazīties ar tabulu. Tā Un šeit jūs redzat, cik daudz mēs esam darījuši, lai varētu saglabāt konkrētu administrācijas līmeni. Es nezinu, vai man te ir jāsauc konkrēti vārdi, bet, piemēram, ja mēs runājam par uh, inflāciju 1,9% apmērā un par algu indeksāciju, mēs tomēr gribējām uh, algu indeksāciju apturēt un Protams, es saprotu, ka tas, ko mēs darījām, nebija pārāk draudzīgi pret eh, šīm institūcijām, bet mēs nevaram paaugstināt izdevumus neataisnotā veidā un vienkārši mums ir reāli jāskatās eh, uz pašreizējiem apstākļiem. Tālāk Eiropas Savienības tiesa tika pieņemti darbā 12 jauni tiesneši, un eh, tas bija atsevišķs gadījums ombuds teica, ka viņiem ir pieauguši īres izdevumi, tālāk Eiropas ārējās darbības dienestam līdzekļi tika paaugstināti par 5,7%. Un 314. pāns tika izmantots lai samazinātu dažu institūciju ambīcijas. Piemēram, parlaments to piedzīvoja īpaši labi uz savas ādas. Mēs līdz ar to nevarējām samazināt uh, budžetu vairāk, kā atļauj normāli inflācijas rādītāji. Tagad par konkrētām darba vietām. Ko ir darījusi komisija? Tas ir trešais stabiņš. Mēs a, apsolījām samazināt izdevumus par vienu procentu. Un tas nozīmē 263 darba vietu zudumu. Pat ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā iestāsies Horvātija un 2013. gadā līdz ar to vajadzēs samaksāt štata vietas. Protams, mums vajadzētu uh, saprast, ka citās institūcijās savukārtā tiek radīts jauns darba vietas un tiek pieņemti jauni darbinieki. Tātad šeit ir tāda kā izlīdzināšana. Un parlaments uh, ņēma vērā inflācijas pieaugumu, bet, protams, tika uh, iekārtots vairākas darba vietas. Es zinu, ka Horvātija rada papildus problēmas. Uh, Un mēs redzam tabulā, ka ta, tas ir ietaupījums par 6%. Kopš 97. gada Eiropas institūcijas visu laiku ir plētušās un augušas, un šī ir tikai pirmā reize, kad mēs nākam gad, kad tā tad jaunā gadā mēs pieņemam darbā mazāk cilvēku nekā iepriekšējā gadā, ka tā tad darbinieku skaits samazinās. Es domāju, ka tā varētu būt tā latiņa, ko mēs nedrīkstam nolaist zemāk. Un administratīvie izdevumi ir ļoti augsti, 95% Eiropā. 5% ir administrācija un 95% pārējais. Protams, mēs nevaram ietaupīt vēl vairāk, jo eh, šī kategorija ir pietiekami jūtīga. Un daudziem jūsu komitejas darbiniekiem galvas sāps sagādāt uzdevums, kā tad uh, Uh, finansēt uh, operacionālas programmas dažādu kategoriju ietvaros, un izpētes aģentūras uh, baudīja zināmas privilēģijas, jo pieauga finansējuma apjoms, bet uh, īstenībā, ka jūt, īstenībā man ir aizdoms, ka Juta Hauga par to pārāk nepriecāsies, un tālāk ir runāts arī par decentralizētajām aģentūrām, kur ir nedaudz pamazināt līdzekļi. Tālāk jūs varat e, šajā lapusē redzēt mūsu strīdus ābolu. Es saprotu, ka viens A kategorija vienmēr uh, ir bijusi tāda, par ko esam ķīvējušies, un mēs nevaram samazināt līdzekļus izpētēji, inovācijām un attīstībai, bet ir dažas programmas, kas nedarbojas pietiekami labi, un ir iespējams ietaupīt administratīvās izmaksas. ITER, piemēram, kā finansēt šo projektu? Mums ir atkal jācīnās un jāķīvējas, lai varētu atrast vislabāko risinājumu, kas būtu paprātām pēc iespējas lielākam skaitam. Bet es jums apsolīju, ka mums ir jābalstās uz ticamiem konkrētiem skaitļiem. Ja mēs runājam par eh, reālo ietaupījumu ārpus eh, FP7 un tās iekšienē, mēs redzam, ka īstenošanas darbs tomēr norisinās, bet nepietiekam labi. Tajā pašā laikā tas milzīgi kaitējumu programmām nenodara. Un Es, protams, zinu, ka tiek meklēt 360 miljonu eiro, kas ir nepieciešama ITER finansēšanai. Jā, kaut kur šī nauda ir jāatrod. Pats. Es, protams, varu prognozēt, kā jūs uz to reaģēsiet, bet mums ir eh, jābalstās uz šo konkrēto priekšlikumu. Šī Šī ir jau eh, daudz detalizētāka tabula, kas attiecas uz finansējumu programmēšanu. Es negribu iedzināties detaļās, bet ja mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu, mēs saprotam, kāds finansējums ir paredzēts konkrētām programmām 2016. gadā, bet ir programmas, kas nedarbojas pietiekam labi, kur ir konstatēti trūkumi. Uh, Mums ir jāsaprot, kuras ir prioritārās izpētes jomas un kurās uh, programmās, uz kurām programmām ir iespējams uh, ietaupīt. Tālāk. Ko nozīmēs uh, Horvātijas iestāja? Vai uh, Es pareizi izrunāju valsts nosaukumu vecā komisārs, jā. Tātad mēs runājam par to, ka uh, jaunos darbiniekus no Horvātijas sāks uh, pieņemt darbā nākamā gada sākā, sākumā. Nākam. Nākamgad um, Horvātijas iestāja mums izmaksās 687 miljonus eiro. To iekļaus budžeta grozījumos pēc ratifikācijas procedūras noslēgšanās. Tāda ir spēles nosaukumi, no, noteikumi, un to mums visiem nozīmēs Horvātijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, turpinām Sorkungs. Paldies uh, arī par jūsu. Uh, izdalīto tabulu. Vairāk deputāti vēlas izteikties. Protams, sāku ar mūsu referentu Giovanni Lavija. Ovviamente io comincio ringraziando il commissario Lewandowski. Arī es eh, sākumā vēlos pateikties komisāram Lewandowskim par eh, viņa prezentāciju. Un paldies arī par to, ka mums izdalījāt jūsu prezentāciju. Un tagad mūsu rīcībā ir visa informācija, kuru minējāt. Un, protams, mēs varam tad eh, ar to operēt labāk. saskaņā ar Lamasūra kunga sacīto, tā viņš izteicās sanāk sākumā arī, man jāsaka, ka šī gada procedūra. Spriežot pēc sākotnējās informācijas, ar kuru presēni atklājā Barozu, liecina par to, ka mēs es, esam iekļaušies budžeta ietvaros un arī komisārs Levandovskis noturēja preskonferenci par budžetu un šis fakts ir vienreizēja procedūra, jo mums patiesībā ir iedibināsies tradīcija, mēs nevēlētos, lai tas tā atkārtos. Kā jūs zināt, parasti budžeta komitijai tika spries eh, sniegt informāciju par budžeta projektu eh, saturu, un tad mēs varējām nākt klajā ar paziņojumiem presēji. Nu, tā parasti notika, un mēs gribētu, lai nākošu gadu arī tiktu ievērota šī pieklājīgā tradīcija. Uh, Otrkārt, nu, nekad nav viegli komentēt budžeta projektu, tikko tā informācija ir saņemta. Manā rīcībā šī informācija ir tikai pāris minūtes, līdz ar to uh, pastāv risks, ka pateiks kaut ko, kas neatbilst patiesībai. Taču jāsaka, šoreiz darbs ir mazliet vienkāršāks. Pūkstens 7.30 mums pateica mm, par 6,3% pieaugumu maksājuma apropriācijās. Nu, un tad eh, pie brokas galda mums bija laiks par to padomāt. Līdz ar to mans pirmais komentārs komisāram būtu šāds. Tas attiec uz Barozo kungu sacīto preskonferencē, un viņš arī komisārs Levandovskis šodien to atkārtoja. Maksājuma apropriācijas nebūšot pietiekoši, lai sakt mūsu reālās nepieciešamības. Komisārs uh, stāstīja, ka 6,8% ir mazāk skaidrs nekā bija pieprasījis reģionāls politikas komisārs un komisārs, kas atbildīgs par lauksaimniecības politiku. Šie komisāri uzskata, ka maksājumu apropriācija prasības patiesībā būs augstākas. Agrāk mēs lūdzām komisāru Levandovski parlamentā. Uh, Uh, izteikties uh, realistiski. Mēs uh, iekļāvām šo punktu savās vadlīnijās un arī plenārsēdē to lūdzā. Un komisārs savas prezentācijas pirmajā lapas pusē ir iekļāvis šo ideju, līdz ar to mums ir oficiāla atbildi uz mūsu lūgumu, bet nu nav teiks, ka tas radīs tāpēc arī reāli rezultātu. Es saprotu, ka šis palielinājums uh, maksājuma apropriācijās par 6,8% ir uh, grūti atbalstāms. Uh, Mm, zinot spiedienu no ārpasaules. Mēs zinām, kāda situācija bija pagājušajā gadā, mēs zinām, kāds bija rezultāts samierināšanās procedūrā pagājušajā gadā, un mēs panācām uh, bezizējas situāciju, nevarēja vairs atkāpties, un tas pieaugums maksājuma apropriācijās neatbilda prognozē. Mēs nonācām tādā situācijā, kad mēs vairs nevarējām virzīties uz priekšu, taču arī nevarējām sekt savus izdevumus. Uh, Un tāpēc šis no komisijas saņemtais uh, priekšlikums ar 6% pieaugumu manā skatījumā ir solis pareizajā virzienā. Mēs arī esam redzējuši, kā šīs uh, aprop, maksājuma apropriācijas tiks sadalīts pa dažādām kategorijām, un arī komisārs ir izstāstījis par savām uh, prioritātēm vadlīnijās Šķiet, ka eh, komisija ir stingri apņēmusies investēt izaugsmē un eh, darba vietu izveidē, un komisārs arī skaidri mums pastāstīja par tiem pasākumiem, kuros maksājumu apropriācijas palielinās. Tas attiec uz kategoriju 1A un 1B, uz to komisārs savā prezentācijā visiem skaidri norādīja. Nu, tad šeit tā ieteikuma būs vislielākā attiecībā uz ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Mēs to augstu vērtījam. Protams, detalizētāk mēs vēl skatīsim konkrētās programmas vēlākā laika periodā. Tas, protams, ir arī atkarīgs no tā, cik lielā mērā man kolēģi parlamentā būs ar mieru samierināties ar samazinājumiem septītajā pamatprogrammā tā lai ITER programma varētu finansēt ar 360 miljoniem eiro. Mēs zinām, ka dažs samazinājumi attiecas uz uh, mm, iniciatīvām un citus, ko citu mēs vēl redzēsim procesa gaitā, un tad mēs arī varēsim rēģēt uh, konkrētākā veidā. Un tas attiec uz uh, mandātu trialogam, ko mēs, protams, gatavosim. Es uh, no savas puses varētu sacīt, ka esmu ārkārtīgi priecīgs par eh, dažām summām, kas parādās zināmās kategorijās, jo īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Ja es domāju, ka šīs summas un tieši šīs kategorijas palīdzēt mums uzlabot konkurēt spēju un nodarbinātību, un tas mūsu sistēmai nu dien ir nepieciešams. Tātad es domāju, ka šāda veida atbilde uh, Uh, mums varētu palīdzēt tikt ārā no krīzes, lai arī cik tā būtu ierobežot. Es gribētu vēl sacīt, ka programmu progresa novērošanas uh, uzraudzības grupā mēs esam secinājuši, ka pastāv liela iespēja izmantot šos pasākums un, un mm, konkrētām programmām uh, tāda iespēja tiešām liela. Ir ļoti, ļoti daudz programmu un esmu priecīgs par to, ka eh, tās tiek, eh, tām tiek piešķirta resursi. Un tās ir loģiskas sekas eh, tam, ko piedzīvām iepriekšējās viedokļa apmaiņās ar komisāru. Paraugoties uz tā būvu, kur ir redzams salīdzinājums ar iepriekšējo budžetu, es redzu, ka ir neliels palielinājums otrajā budžeta kategorijā un ir palielinājums trešajā kategorijā. Te tiek eh, ņemtas, ņemts vērā finansējums eh, migrācijas un imigrācijas plūsmām. Es saprotu, ka šim budžetam ir arī sociālā dimensija, un to arī augstu vērtēju. mums būs sīkāk jāpētī ceturtā kategorija. Mums te ir eh, jābūt labākam sadalījumam šiem skaitļiem, pat labāk vēl ir grūti to komentēt. Un runājot par administratīvajiem izdevumiem, man šķiet komisijas priekšlikums atbilst komisāra eh, rakstītajam tam, ko viņš rakstīja visām institūcijām attiecībā uz administrīvo izdevumu samazināšanu. Vēl īsumā gribētu pastāstīt par uh, saistību līmeni. Ir pieprasījums par 2% palielināts um, saistība apropriācijas saskaņā ar inflāciju, un es domāju, tas ir vērtējums politiski. Nu, no tā es nevaru izvairīties. Uh, samazināt eh, atšķirību starp apropriāciju, eh, saistībām un maksājumiem. Tas ir svarīgs mērķis. Un es redzu, ka mēs maksājumus palielinām vairāk nekā saistības, taču patiesībā saistībā apropriācijas liecina par mūsu politisko gribu. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka, uh, lai tiktu ārā no krīzes, mums nepieciešama vairāk Eiropas. Un Tas savukārt šeit ir simbols, ka mēs iesaldējam Eiropu, mēs paturam uh, budžetu uh, tādā pašā līmenī, kā tas bija agrāk, iesaldējot saistības. Un es domāju, ka mums kā parlamentam par to ir vērts padomāt. Un nobeigumā vēlreiz gribu pateikties komisāram par viņa detalizēto, detalizētos informāciju, ar kur viņš nāca klējā. Un, uh, papildus visai informācijai, ko sasniegs, eh, ko panāksim vēl tuvākajā laikā, mēs varēsim labāk saprast šī priekšlikuma mm, būtību un reaģēt attiecīgā veidā uz to. Mēs tad nosūtīsim parlamenta vēstījums tālāk padomēn komisijai īstajā brīdī, taču pat labāk es varu sacīt, ka attiecībā uz maksājumiem mēs kopā ar jums ļoti rūpīgi skatīsim šo procesu šī gada gaitā, lai mēs varētu sniegt spēcīgu atbalstu samierināšanās procedūrā, ja tas būs nepieciešams. Taču mēs turpināsim jūs mudināt tālāk izvērst secinājumus, jo mēs uzskatām, ka priekšlikumu efektīvi izmantot Eiropas Savienības eh, resursus ir eh, attiecīgi jātaino maksājumu saistībās, maksājumu apropriācijās. Nu, jādomā eh, par to, lai pagājušajā gadā notikušai samierinošanās procedūrā neatkārtotu šogad. Paldies, turpina Lamasūra kungs. Uh, Jā, referent kungs, jūs norādījāt, ka jau šorīt presē ir parādījusies informācija par budžetu. Mēs, diemžēl, dzīvojam tādā laikā, kad Twitters un visas citas modernās tehnoloģijas ir piln, darbojas pilnā spārā un nav iespējams izvairīties no tā, ka tikko kāda ideja uh, parādās um, kom, kāda komisāra prātā, tad uh, Eh, tas jau parādās tālāk eh, sabiedrībā, kad BBC 6,8% tūko kā 100 eh, tūkstošus, tad, tad, tad tur gan kaut kas būtu darāms. Gribu atgādināt kolēģi, ka komisārs vēl būs kopā ar mums 35 minūtes, tā tad lūdzu izsakieties īsāk, lai atstātu arī laiku atbildēt. Tad dodu vārdu vēl referentam, nākošajam referentam, tad ēnu referentiem. Es pats uh, tagad atsakos no komentāriem. Derek, lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdē. Tāpat kā citi kolēģi, es saņēmu informāciju par šo budžetu priekšlikumu, uh, noskatoties komisāra preses konferences šodien ap 12. Un man kolēģiem jāsaka, ka kolēģiem preskonferencē viegli neklājās, jo izskanēja daudz kritiski komentāri un jautājumi par viņu šo uh, priekšlikumu. Un runājot konkrēti par administrīvo budžetu, divi īsi komentāri par vispārēju budžetu. Es gribu sacīt, es augstu vērtēju papildu līdzekļus, kas tiks veltīti izaugsmē, darba vietu izveidē. Es esmu no apvienotās karalistes, kā jūs zināt, un jūs zināt, ka šodien apvienotā karaliste uh, atkal ir uh, nonākusi lejups līdz situācijai un tādas, uh, tāda valsts reģiona kā Velsa, no kuras es nāku, tiešām šiem reģioniem ļoti nepieciešama papildu līdzekli un tas nākt par labu vietējām kopienām, un eh, ja tiek piešķirt vēl papildus līdzekļu izaugsmē, darbiet izveidēs to var tikai ļoti augstu vērtēt. Runājot par administrīvo budžetu, jūs eh, zināt, ka es esmu um, referents budžetam citām iedaļām, un administratīvie izdevumi ir tikai 5% no Eiropas Savienības budžeti, un es gribētu nodrošināt to, ka mēs kā parlaments, bet arī visas citas iestādes, uh, spēj ietaupīt un dara visu, lai ietaupītu arī nākotnē. Parlaments uh, palielinājumu nākojam gadam uh, paturēs 1,9% līmenī tik zemu. Un ir pat paredzēts samazināt to vēl zemāk par 1,9%. Es ievēroju, ka jūs Eh, samazinājāt eh, līdzekļus vienā kategorijā, šajā kategorijā, taču jūs paskaidrojāt, kāpēc jūs to darījāt. Jūs samazinājāt šo skaitu par 1,9%, tas ir tie ir labi jaunumi. Un es mēģinātu nodrošināt samazinājumu visās institūcijās, lai par 1,9%. Tikai dažās institūcijās uh, ir eh, tikai dažas institūcijas ziņojas, ka tās samazinās personālu nākotnē. Varbūt, ka lielāk centieni jāizvērš no jūsu pašpuses, un tas ir saistīts ar man nākošo komentāru. Svarīgi, lai visas institūcijas strādātu kopā, svarīgi, lai uh, jūsu, bet arī parlaments kalpot par labo paraugu. Tāpēc ceru, ka mēs varēsim strādāt kopā pie administratīvo izdevu samazināšanas. Svarīgi, lai starp iestādēm būtu labāka sadarbība, lai mēs skatītos uz tādām jomām kā tulkošana, rakstiskā, mutiskā, personāls. Uh, ir joms, kurās var samazināt izdevums. Mums, es ceru, būs iespēja nākotnē strādāt daudz ciešāk, un tas mums ļaus mūsu institūcijai un citām ietaupīt naudu. Tātad runājot par administratīvo izdevumu samazināšanu, es gribu vēlreiz sacīt, es ceru, ka mēs varēsim strādāt kopā, lūdzu to darīsim. Paldies, dārgie kolēģi, turpin. Uh, Lamasūru kungs, nākošā runātāja. Paldies. Protams, ar šiem nu pat kā saņemtajiem skaitļiem ir uh, ļoti grūti uzreiz to visu detalizēt novērtēt. Tomēr es uh, domāju, ka mm, pēc uh, jūsu mm, prezentācijas par budžetu mēs varam vairāk vai mazāk saprast, kāda ir situācija. Jo komisijas budžet, prezentācijas par budžetu parasti diezgan dzīvīgas un tiek uzsvērtas eh, tās eh, programmas, kur ir īpaši pasākums saistībā ar finansēšanu. Un eh, komisija tad, tad iegulda izaugsmē, tā ziņo avīzes, bet šoreiz mēs to īsti tā neredzējām. Jūsu prezentācija liecina par to, tieši kāds ir šis budžets. Un eh, pavisam īsi salīdzinot eh, skaitļus, eh, ar kuriem mēs tikām iepazīstināti, pamatā tie ir ierobežoti, lai, lai sakotu mērķiem, kāda ir noteikti finanšu plānos. Izņemot trešajā kategorijā, mēs esam zem paredzētajiem izdevumiem. Un tas arī iziet no otrās kategorijas samazinājumiem. Tomēr man liekas, ka nekas papildus nav darīts attiecībā uz konkrētām kategorijām. Mēs visi minējām savas prioritātes iepriekšējās debatēs, eh, kas bija plenārsēdē, un likās, ka mēs esam vienojušies. Tomēr Mēs vēlētos, lai jūsu vārdi atspoguļotos šajā budžeta projektā, un es skatos, ka tomēr tā diemžēl nav. Un arī attiecībā uz maksājumiem. Tā ir, ka 6,8% pieaugums eh, liekas eh, ļoti augsts, un, un protams, ka padomē tas liekas ārkārtīgs augsts. Bet es domāju, ka komisijai vajadzētu tomēr eh, sniegt labāko risinājumu skaitliski, kas atbilst patiesajām vajadzībām, kāds mums ir saistībā ar maksājumu apropriācijām. Es vēlētos zināt, kādi ir vajadzīgie nepieciešamie skaitļi. Jo man liek, tiešām neliekas, ka ar šiem 6,8% mums pietiekami. Un divi jautājumi no manas puses vēl. Finanšu programma 2000. 13. gadam. Tātad 1,2 eh, miljonu eiro tur parādījās šāds skaitlis. Eh, tomēr šis, eh, šajā um, budžeta projektā šis skaitlis ir samazināts. Un man liekas, ka tur ir 800 miljonu atšķirība. Es vēlos saprast, no kurien šī atšķirība nākt. Un šis jautājums tiešām satrauc šo te komiteju. Tas ir jautājums par interfinansējumu. Man uh, liekas, ka attiecībā uz šiem samazinājumiem mēs esam centušies izvirzīt šīs programmas kā prioritārās programmas. Tomēr es vēlos zināt vairāk par uh, to, no kurienes nāk uh, ietaupījumi, kā mēs ietaupīsim, kā tas uh, notiks. Un es vēlētos uh, lūgt uh, pēc vairāk informācijas. Paldies! Paldies, Sidonija, lūdzu. Uh, thank you, Chair. Paldies. Paldies, uh, komisāra kungs, uh, par prezentāciju. Pretēji tam, ko teica mana kolēģe, Es eh, uzskatu, ka paaugstinot eh, maksājumus, eh, šis tā mm, ierosinātais paaugstinājums ir realistisks pretā padomē, kura saka, ka šis paaugstinājums ir pārāk augsts. Es uzskatu, ka mums būs daudz iespēju spriest par šo priekšlikumu detalizētā veidā, un mūs ļoti ierobežo laiks šoreiz, tāpēc es vēlētos pievērsties dažiem jautājumiem, kurus mēs noskaidrosim varbūt ne šodien, bet jebkurā ja gadījumā budžeta procedūras gaitā. Es vēlētos ļoti lielā mērā atbalstīt vispārīgo jēdzienu. Tātad šo te vispārīgo tēmu, kādu jūs noteicāt 13. 13. gada budžetam, tātad eh, tas ir saistīts ar darbvietu radīšanu. Cilvēks tas interesē. Cilvēks, interes, cilvēks interesē tas, lai viņiem būtu darbs un lai viņi varētu šo darbu paturēt. Un es uzskatu, ka eh, šī te darba vietu ražu, eh, radīšana ir kas tāds, pie, mums, pie kā mums tiešām vajadzētu piestrādāt un ko mums vajadzētu stiprināt. Un tad es vēl vēlētos atbalstīt arī paaugstinātos um, maksājumus saistībā ar kom kompetenci un inovāciju programmām, līdzīgi kā to teica mani kolēģi arī saistībā ar uzņēmumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir ļoti svarīgi, kā arī ar pieaugumiem, kuri ir saistīti ar 7. Eh, eh, pēdniecības programmu. Un man eh, tuvu sirdī arī ir jautājums eh, par finansējumu paaugstināšanu mūža izglītības programmai. To mēs ļoti atbalstām. Es domāju, ka mums ir vairāk jārunā eh, par to, kā ir radušies situācijas saistībā ar maksājumiem. Un man hipotēze ir tāda, ka šādā veidā ir uh, Tātad tur ir apvain, ap, apvienoti nepietiekamie maksājumi eh, no iepriekšējiem periodiem, un tas ir rezultējies maksājumies, maksājumu uh, trūkumā, un, protams, ka mums ir arī tam jāpiemēro 13. gada maksājumi. Es domāju, ka tas eh, ir arī saistīts ar daudzu programmu dzīves ciklu. Jūs to pieminējāt, tomēr mums par to ir jārunā vairāk. Kas ir šis dzīves cikls? Vai tas ir dabisks dzīves cikls, vai arī tas ir birokrātisks programmas dzīves cikls? Uh, Kāpēc uh, ir šāda novēlošanās? Ko mēs varam darīt, lai izvairoties no šādas situācijas? Kā mēs varam pastiprināt darbu ar labumu guvējiem un ar dalībvalstīm, lai mums būtu eh, precīzas aplēses un lai mēs varētu izvairīties no šādiem kavēšanās gadījumiem nākotnē? Protams, ka tā ir. Eiropas komisijas atbildība un dalībvalstu atbildība situāciju uzlabot tomēr. Es vēlētos uzsvērt, ka pilnīgi noteikti Eiropas parlamentam uh, būs, eh, šis būs jautājums, eh, kurā būs ļoti dziļi jā, eh, jāiedzīvinās, bet jebkurā ja gadījumā es tagad beigšu savu sašanos. Paldies, Sidonija, vēlreiz lūdzu izteikties īs, jo diemžēl, diemžēl komisaram nav daudz laika. Alvaro kungs, lūdzu. Liberāli. Liberāli grupas vārdā, Aldi vārdā. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Um, man muss nicht Bibi Paldies, priekšsādātāja kungs. Jums nevajadzētu skatīties BBC televīziju. Pirms nedēļas lasīju Delī telegrāfu, tur arī bija šie 6,8%. Un ir ļoti jauki, ja mēs varētu sūtīt savu priekšsēdētāju uz komisijas kolēģiju. Tas mums nekāds problēmas nesagādā. Un tālāk varu piekrist Sidonijas vērtējumam. Es domāju, ka ņemot vērā arī 2020. gada stratēģijas mērķus, mēs šo to esam pieredzējuši. Un eh, lielas eh, daļas kolēģu vārdā es varu teikt, ka daudz kas ir ņemts vērā, proti izpētē un attīstībai ir atvēlēts vairāk naudas. Un, protams, mums ir jāmaina nevien finansējums, jāmaina arī savu domāšanu, ir jāparūpējas par inovāciju ciklu, ir jāparūpējas par jaunām programmām. Tādēļ Domāju, ka tas ir ļoti prātīgi, ka jūs esat paaugstinājuši finansējumu tieši šīm nozarēm. Bet man tāpat ir jāsaka, neesmu pārliecināts par maksājumu saistībām, maksājumu apropriācijām, vai mums ir jāsaglabā šīs vērtības pašreizajā līmenī. Ja mēs runājam par maksājumiem, mums ir jāveic nelielas izmaiņas, mums taču ir jāveic savu uzdevumu, bet es neesmu pārliecināts, vai maksājumus var paaugstināt. Vai tas ir patiešām pareizais lēmums? Varbūt, ka mums vienkārši vajadzētu pietuvināt maksājums saistībām, lai samazinātu šo plaisu. Es domāju, ka mums vajadzētu saprast, vai tādā veidā ir iespējams to izdarīt. Un tā sauktās maržas man joprojām daudzās jomās šķiet pārāk lielas. Man ir vēl daži papildi jautājumi komisāram. Ja runājam par kohēzijas politiku, es tā īsti nevaru saprast, ka, piemēram, tur ir 11,7% eh, pieaugums attiecībā uz saistībām un 3,3% attiecībā uz maksājumiem. Un kā tas ir attaisnojams? Daudzām mm, valstīm vispār ir grūti izpildīt savas saistības. Uh, Varbūt, ka mums vajadzētu parūpēties par tādu mm, mehānismu, kas varētu valstīm atvieglot piedalīšanos dažādas kohēzijas projektos, bet nevajadzētu arī izveidot kaut kādus tādus nepareizus uh, stimulus. Ja mēs visu laiku runājam par parādu krīzi, tad vajadzētu parūpēties, lai dalību valsts ir pietiekami konsekventas, lai tad tās īsteno gan fiskālo paktu, gan arī ekonomiskās pārvaldības paketi. Un dalību valstīm taču arī ir jāveic savu uzdevumu, jāizteno likumdošanu, tās nevar visu vainu uzvēlt tikai ES budžeta trūkumiem. Un tālāk Solidaritātes un migrācijas jomā ir budžets ļoti nopietni paaugstināts. Es domāju, ka arī šajā jomā mums nevajadzētu atņemt dalību valstīm to mājas darbus. Mēs, protams, varam piedāvāt kaut kādus risinājumus, varam palīdzēt ar labu padomu, bet tik augstu pieaugumu es nevaru nekādā veidā paskaidrot. Un es domāju, ka. Uh, Mums nevajadzētu dalību valsts atbrīvot no viņu uzdevumiem, jo tām pašām ir jāveido pietiekami inteliģenta politika, uh, lai varētu pārvaldīt migrācijas traumas. Nu, nevajag pēkšņi tagad uzbūvēt jaunas robežas vai cilvēkus uh, mest ārā no valsts. Uh, Un neskatoties uz to visu, es tikai gribēju pateikt, ka mēs esam gandarīti par to, ka izpētes un attīstības jomā ir paaugstināts budžets. Varbūt tikai maz ieteikums, eh, varbūt to varētu īstenot nākamajā budžeta plānošanā. Varbūt vajadzētu dalību valstīs organizēt arī diskusijas par tādu kā pievienotās vērtības izvērtējumu. Tātad, kā pateicoties Eiropas Savienības budžetam varētu veidot sinerģiju, kā varētu kaut ko panākt, un, protams, varbūt, ka mums vajadzētu Delfa orākulu pasaukt, lai viņš mums atbild. Paldies, Elga Trupelo, lūdzu. Paldies! Tas, ka uh, saistības ir paaugstināts par 2%, man šķiet ļoti pieticīgi. Tas pat ir zemāk par inflācijas līmeni. Līdz ar to šie 2% vispār nav pamats nekādai histērijai tieši pretēji. Un, protams, politikā histēriska reakcija nav nekas jauns arī šie 6,8% maksājumos. Mēs, protams, varam mēģināt to visu paskaidrot. Uh, Un jāsaka, tas ir lēmums, kas tika pieņemts kopīgi ar padomi. Un ja mēs runājam par struktūrālām pārmaiņām, par taupību un tajā pašā laikā mērķiecīgām investīcijām, mums dalību valstīm arī ir jāpaskaidro, ka šie skaitļi ir attaisnojami un atbilstīgi. Un ir jāparūpējas, lai 2012. gada budžets atbilstu arī veicamajiem uzdevumiem. Nē, mēs te nerunājam par bezatbildīgu uh, politiku. Tā ir komisijas atbildīgā šā darbība tādā ļoti pieticīgā veidā soli pa solītim mēģināt sasniegt nospraustos mērķus. Bet gribēju tikai šo to piemētināt. Uh, Komisija patiešām ir eh, ļoti pūlējusies, lai šajā budžetā būtu padomāts arī par 2020. gada stratēģijas mērķiem, proti jaunas darba vietas, izglītība, eh, zaļāka ekonomika un, protams, vairāk resursu ir jāinvestē jaunās tehnoloģijās. Tā mēs radīsim aizvien vairāk jaunu darba vietu. Mums vienkārši tas ir skaidri un gaiši jāpasaka, jo zaļās tehnoloģijas ir tāds kā jaunu darba vietu eh, dzinējspēks. Tālāk man ir divi pārējie papildu jautājumu runājot par mūža izglītību. Jūs teicāt, ka saistības ir samazinātas un maksājumi paaugstināti. Vai tas ir pietiekami viedi? Un attīstības sadarbības instrumenta jomā tas ir tieši tāpat. Atkal jautājums, vai tas ir patiešām pietiekam prātīgi. Un nezinu, tur tik ātri uz ekrāna mainījās šie attēli. Kas notiek ar Life Plus? Vai um, saistības un maksājumi tiks paaugstināti vai pazemināti? Paldies! Richard Hashworth. Paldies, Helga Ričards Hašmurs. Paldies. Komisārkungs, es atbil, atbalstu jūsu budžeta nosaukumu, tātad investīcijas eh, izaugsmē un tātad eh, eh, darba vietu radīšanā. Tas ir veistījums, uz kuru ir jākoncentrējas. Un šādā ziņā jums ir taisnība. Izaugsmai un darba vietām ir jābūt pirmajā vietā, un tāpēc mēs arī atbalstām jūsu priekšlikumu saistībā ar konkurētspēju un darbvietu radīšanu, kā arī par atbalstu mazajiem uzņēmiem. Mēs arī uzskatām, ka vienotais tirgus, kurš ir viens instruments, eh, šis ir instruments, kurš eh, Um, var palīdzēt izkļūt Eiropas ekonomikai no recesijas un tādā veidā var radīt uh, izaugsmi un, uh, un, un darba vietas, bet uh, šis instruments tomēr nav pietiekami veiksmīgs šajos sarežģītajos laikos. Un es tomēr nevaru pieņemt šo priešakumu, kurš uzliek nastu dalībvalstu valsts kasēm. Laika ir grūti un laikā, kamēr cilvēki cilvēkiem eh, ir jāskarās ar nopietniem taupības pasākumiem, mēs tiešām radītu nepareizo uh, eh, veistījumu uh, eh, pilsoņiem, ja mēs pieprasītu 7% pieaugumu. Un šas, šis ir tāds veistījums, uh, kurš mums uh, var atspēlēties vēlēšanu laikā. Uh, Komisārkungs, mēs saprotam jūsu pamatotos iemeslus. Tātad uh, risku dalīšanas instrumentu projektu obligācijas. Es saprotu, ko jūs ar to domājat, bet um, balsu, uh, vēlētāji nesapratīs. Vēlētāji katru nedēļu man uh, uzdod šādu jautājumu, tāpat kā es jums tagad jautāju. Kāpēc jūs neparādāt, ka jūs varat uh, rīkoties uh, tāpat kā visi uzņēmumi, kā jebkurš pašvaldība un, un kā šobrīd arī rīkojas um, dalību valstu valdības? Nelūdziet 7% um, paaugstinājumu. Pierādiet, ka jūs meklējat veidu, kā iedomāties ietaupīt 7%, tāpēc, ka mums ir jābūt spējīgiem parādīt eh, sabiedrībai nopietnu apņemšanos ietaupīt um, budžetu. Un tajā pašā laikā mums ir jābūt spējīgiem arī parādīt sabiedrībai, ka Eiropas Savienības uh, taupības pasākumiem tiešām ir pievienotā vērtība, un tādā veidā tiek radīts jauns darba vietas, un šādā veidā tiek garantēta īsta izaugsme komisāra kungs. Šie jūsu priekšlikumi mani tiešām nepārliecina. Paldies! Paldies, dārgais kolēģi, man Marta Andriesen. Paldies. Komisāra kungs, es neesmu pārliecināta attiecībā uz jūsu pamatojumu paaugstinātajiem maksājumiem. Jūs runājāt par eh, nokavētajiem eh, prasībām saistībā ar DSF eh, beigu periodu. Jūs runājāt par šiem paaugstinātajiem RAL Es vēlētos eh, teikt, ka RAL paaugstināšana nevienmēr nozīmē juridisku uh, apņemšanos saistības. Mums parasti ir uh, saistības, kuras nenoveda uh, līdz efektīviem novadītiem projektiem. Vai jūs mums varētu pastāstīt, cik daudz no šiem RAL patiesībā ir juridiskas saistības? Uh, ir jābūt uzmanīgiem attiecībā ar pēdējā brīža pieprasījumiem. 2011. gadā jūs no sākuma runājāt par 10 eh, eh, miljoniem, tagad jūs runājat par 13. Eh, es īsti nezinu, nu, mm, kurš ir pareizais skaidrs, bet šie pēdējā brīža pieprasījumi, tas ir veids, kā. Um, tātad krīze mums rāda, ka patiesībā līdzfinansējumam nav daudz iespēju, un tāpēc man ir jāšaubās par šiem pēdējā brīža pieprasījumiem, ka tie ir realistiski. Jūs no sākuma runājāt e, par šiem te e, desmit miljonu trūkstošajiem maksājumiem, tad jūs sakāt, ka ir 1,5 e, miljonu pārpalikums, un jūs paskaidrojāt, ka tas bija tāpēc, ka jūs nesapratāt, nezinājāt, kāda būs ienākuma bet ielūkojoties, eh, tad, tad, eh, tad vienkāršākais veids, kā noskaidrot šo jautājumu, ir ielūkoties eh, bankas izziņā. Un mani kolēģi nesen runāja par efektivitāti tēriņos. Un, protams, ka Grieķijas situācija, viņi kopš Eiro, Eirozonas, pirmdašos Eirozonai saņēma 16 miljārdus. Un tas, protams, un tas īsti neparādās efektivitāti. Un ko jūs iesākšies šajā sakarā? ja jūs eh, ja būtu labāka kontrole eh, izsērētajiem līdzekļiem, mums nebūtu tik dziļa krīze. Kāpēc mums ir nepieciešams eh, finansējums mūža izglītībai? Ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kuri ir ļoti talantīgi un labi apmācīti, un viņiem nav darba. Konkurētspēja. Jums šajā ziņā nav nepieciešams vairāk naudas. Jums visticamāk ir mazāk jāpieprasa saistībā ar mm, likumdošanu maziem vidējiem uzņēmumiem ir jārada darba vietas, nevis jāsniedz finansējums apmācībai. Administrācijas izmaksu pieaugums ir pilnīgi nepieņemams. Kopum, kopumā es nepieņemu šos 7%, es nepieņemu nekādu pieaugumu. Bet ne tāpēc, lai risinātu inflācijas problēmu. Es gaidu uh, samazinājumu. Un es to lūkšu uh, Lietuvānijas valdībai pieprasīt uh, komisijai un savam kolēģim Derekam es vēlētos teikt, ka pat tad, ja Velsē nepieciešama šī nauda, ir labāk, ja šī nauda no Dienvidu Anglijas dosies uz Velsu, nevis uz eh, Briselu, kur kaut kas var tikt pazaudēts. Paldies! <clears throat> Jūs paldies, turpina Lamas Urgungs. Tagad aicināšu komisāru atbildēt uz pirmai, pirmo jautājumu kārtu, un tad, ja vēl paliks laiks, tad būs otrā jautājuma kārta. Vēl viens kolēģis. Protams, katram ir savas politiskās nostājas, vienam vajag vairāk naudas, citam atkal gribētos, lai būtu mazāk naudas. Ir Romas tiesību princips, kas uh, neatiecas uz tradīciju tiesībām. Nemoditūra. Tas nozīmē, mēs procesā nepieņemam to, ka, ka viens apvaino otru, uh, to kļūdu dēļ, ko tas apsūdzētājs pats ir izdarījis. Tieši to dažas valdības dara. Dažas valdības nāk pie komisijas, pieprastāja naudu to reģioniem, to pētījumu programmām, lauksaimniecība, un tai pašā laikā pārmet Eiropas komisijai to, ka komisija labvēlīgi apmierina viņu prasības, un viņu politiskais vēstījums būtu rezumējums šādā. Uh, teikumā esiet nopietni, izpildiet savas apņemšanās. Pilnīgi nepareiz politika šodien ir tā, kas, ka apņemšanās netiek izpildītas, un to nedrīkst pieļaut. Lūdzu komentāru. Lūdzu komisāru. Paldies, turpina komisārs, paldies. Ņemot vērā šo nedaudz eh, šizofrēnisko situāciju, ar kur saskaramies, raugoties mūsu nelielo budžetu. Tātad, eh, kas izjauca parasto iekārtu, kurā parlaments bija privileģētā puse, es varētu sacīt, mēs varam atgriezties pie tradicionālās uh, kārtības un uh, mēs varētu personīgi uzaicināt priekšsēdētājus. Un skaidrs, ka ar jums mums jā, jāapspriež vispirms un pēc tam tad uh, runa varētu būt ar medijiem. Es neesmu atbildīgs par šo informācijas noplūšanu, tā ir sava veida sabotāža un uh, tika noplūdināti ne tikai skaitļi, bet arī uh, paša, paša procedūra. Uh, pagājušajā gadā ar, saistībā ar daudzgadu finanšu schēmu, kad arī uzstājos parlamentā, informācija tika uzturēta saglabāt labāk. Un šogad šī sensitīvā informācija netiek skatīta tikpat nopietni. Lavijas kungs runājot par 6,8%. Jā, arī man kolēģi uzdevums ir apstrīdēt šo skaitli. Mūsu pieņēmums bija optimistisks, tāpēc, ka mēs pieņēmām, ka ar 6,8% pieaugumu 2013. gadam pietiks Tad, ja mēs neatkārtosim 2011. gada stāstu, kā, pārpa, kā var sakot, iekavētājs no 2011. gada pārēc 2012. 12. gadu. Tā, tad ar šādā gaisnā mēs veidojam šī gada budžetu. Un savā ziņā mēs pieņēmām šo budžetu, mm, šo skatījumu, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi. Sidonija par to runāja arī un citi, un Anders, Ander, Andrejasens kundze. Man jums jāsaka, 15 miljārdi eiro varu atkārtot ko, ko jau citreiz esmu sacījis. Tie ir pam, tās ir pamatots prasības. Mēs to nevaram noraidīt pēdējo trīs nedēļu laikā, div, uh, pirms 2011. gada beigām, tie bija pamatīti, tas bija pamatots prasības. 2,9 deviņus mēs nevarējām samaksīt vai nu tāpēc, ka tās pieprasījums pienāca par vēlu, bet galvenokārt eh, tāpēc, ka līdzekļi nebija pieejami. Eh, decembrī Mēs uh, piecus pieprasījumus no desmit samaksājām, ņemot vērā to, ka bija pieejami 5 miljardi eiro. Un tagad ir gada sākums, un mums pietrūks līdzekļu, un Sidonija ļoti labi zina, kā tas darbojas, un tas nav salīdzināms ar šo te bioloģisko briedumu, bet mūsu programmai arī ir savs briedums un perioda sākumā mums parasti ir izmantojuma proglē, problēma, absorpcijas problēma, ja tā varētu sacīt, un perioda beigās savukārt pietrūks līdzekļu. Ja jums gada beigās ienāk ieņēmumi no, no uh, sodiem, uh, par konkurences pārkāpumiem Almūņas kungs uh, zināja, ka tur bija 700 miljoni eiro tad uh, no tā tad pēc tam papildinās budžets un tā tad uh, oficiāli veidojas pārpalikums. Un otra pārpalikuma daļa uh, visās institūcijās netika skatīta vienādi. Tā tad bija pār par 500 miljoniem eiro pieejam no algas pielāgojuma un 2012. gadam tika samazināts eh, dalībvalstu ieguldījums. Savā ziņā tas ir labs vēstījums. Nu, te ir arī runa par 2012. gadā dalībvalstu ieguldījumu samazināšanu. Ar zināmu elastību mm, mēs varētu tērēt pārāk maz vai arī mums veidotos pārpalikums taču 2011. gadā bija uh, iztrūkums, kas tad tika pārnests uz 2012. gadu. Un runājot par administrīvā sloga samazināšanu, administratīvo izdevumu samazināšanu, te, protams, mēs varam kaut ko darīt, taču man jāsaka, tā ir tāda apsēsta ideja, kuras nozīme daudzi pārspīlē. Te ir runa tikai par dažiem miljardiem, nevis par 20 miljardiem. Tā es te dzirdēju, ka var šajā uh, kategorijā ietaupīt 20 miljardus. Nu tā nav. Taču, protams, centieni ir jāīsteno. No Mēs neesam lielie reģionu komitejas draugi, nu, mūsu attiecības nav īpaši draudzīgas. Plenārsēdē, plenārsēdē viņi balsoja par palielinājumu virs inflācijas, es šo palielinājumu kā samazināju inflācijas līmenī. Varbūt, ka mēs varētu rast vienošanos eh, draudzīgākā veidā nākotnē. Tāds līdzīgs gadījums bija ar datu aizsardzību, jo pēc tās informācijas saņemšanas, ka mēs esam gatavi samazināt līdzekļus datu aizsardzībai, tad mēs tomēr radām risinājumu šai jomai atbilstoši inflācija. Es nepiekrītu Aidaram, ka tas esot tāds plakans budžets. Var piekrist Alvāro kungam. Mēs nekad nebijām tik izvēlīgi ar vinētāju un zaudētāju Uh, lomas piešķiršanu šī budžeta ietveros. Pirmais jautājums iespējams bija saistīts ar uh, cukuru fondu, tur bija 6, 600 uh, miljoni eiro un ar Giovanni un citiem mums tiešām jāpa, jāapspriežas, kā rīkoties ITER gadījumā. Šis ir tikai diskusija aizsākums, bet būtībā mēs esam ļoti izvēlīgi un mēs negribam kaitēt programmām. Mēs mēģinām tām nekaitēt. Ja būtu kāda manevra telpa, īpaši attiecībā uz administrīvā atbalsta izmaksām, jā, uh, taču mēs negribam skart tās programmas, kas Eiropas Savienībai 1A kategorijā ļoti svarīgas. 360 eh, un tur vēl ir eh, jāatrod līdzekļu par laimu. Banānu atbalsta schēma ir beigusies un varam pies, eh, pievērst uzmanību ITER vismaz vēl uz vienu gadu. Mana atbild uz to, kas palielināts, es pat atklāt sakot nepierakstīju jautājums, lai varētu saprast, kas tajā life plus pieaug. Life plus pat par sevi pieaug, taču uh, konkrētā atbilde Helga no manas puses uh, tiks sniegta nākošajā tikšanās reizē. Tad mēs varēsim konkrēti nāklājā ar izdevumu sadalījumu šai budžetā. Pat laban es nevaru savos dokumentos šo informāciju atrast, jo laika vairs nav daudz. Taču lūdzu paturiet prātā, ka šoreiz mēs, tikai, mēs ne tikai norādījām uz atšķirībām dažādās finanšu programmās, finanšu programmas līdz šim tika uzskatīts par tādu kā fetišu. Jā, mums ir saistības 2014. gadu, tādas un tādas summas un viss kārtībā. Parasti tā sākās un beidzās budžets. Tagad mums ir atšķirīga finanšu programmēšana, taču šo ziņojumu mēs nesūtīsim uz āru, jo neviens nesaprot, ko nozīmē finanšu programmēšana. Mēs varētu norādīt, kāda ir tā saikne ar 2012. gada balsoto budžetu. Un tagad mm, ir, mums ir darīšana mūsu britu draugiem, runājot par 2011. gada beigām. Man šķiet, ka atbildi jau ir sniegta, taču mēs tiešām esam nedaudz uh, aptrakušai ziņā, jo vakar Luksemburgā man pastāvīgi uzdeva jautājumu, kas būtu darāms ar, šiem, ar šīm neizmaksātajām saistībām. I, vairāk par 90% no uh, nākošajiem maksājumiem. Un mēs mēģinam tagad samazināt uh, nākotnes saistības, lai um, tas pēc tam nebūtu pārāk sāpīgi. Taču visumā, lai atrisinātu neizmaksāto saistību problēmu, mums ir vienkārši maksājumi jāpalielina, citu risinājumu nav, citu risinājumu nesaskat. Mm, tā tāds bija audita rezultāts, tā tika izņem, izlemts, tas ir pieprasījums pēc maksājuma, un tas ir viss. Tā tad ir, šī ir mana atbilda uz jūsu jautājumiem. Šoreiz es, es uz tiem visiem neatbildu. Taču tā kā esmu no Ukrainas kaimiņu valsts, tad es arī uh, Eh, eh, man tagad ir eh, gaidām tikšanās Berlamonta ēkā ar Ukrainas premjerministru vietnieku, un es saprotu, ka man, tas tag, man tagad jādodas. Liels paldies, tiksimies nākošajā reizē. Ich. Paldies, Haugskundze. Es tagad turpināšu vadīt sēdi, un es piedāvātu izteikties tiem, kas vēl vēlas izteikties. Es domāju, mums ir gana laika un domāju, ka mums, kā parlamentāriešiem, skāru un gaiši ir jāpasaka, ko tad mēs īsti vēlamies. Jo jebkurā gadījumā rudenī mums vajadzēs atbildēt jautājumu, ko tad mēs īsti vēlamies. Vai mēs atkal gribam darīt to, ko esam piedzīvojuši pēdējo divu gadu laikā? Un e, atkal tikai bezpalīdzīgi e, māt ar galviņu padoms priekšā un teikt, jā, jā, jā, mums ir jāatrisina šī krīze un mēs nedrīkstam piedzīvot jaunu un tikai uh, nerunāt Dievu dēļ pretī padomē. Vai arī mēs varam pateikt, ka pat neskatoties uz budžetāriem ierobežojumiem, mēs gribam izdarīt savus uzdevumus un darīt to pēc iespējas labāk. Tas ir pirmais komentārs no manas puses. Otrais. Es eh, runāju par chronoloģiju, par secīgumu. Abas preses konferences, gan Barozu, eh, ko viņš organizēja kopīgi ar Šulcu, gan arī to konferenci, ko organizēja Janus Levandovskis, es noskatījos. Man nešķita, uh, ka uzreiz pēc pirmās konferences uz karstām pēdām vajadzēja sasaukt otru konferenci, jo gan Barozu, gan Šulc runāja par mūsu budžetu, bet nevis par 2013. gada budžetu kā tādu, bet gal, vienkārši par galveniem principiem. Un tika runāts par līdzekļu paaugstināšanu. Es varu tikai no savas puses pateikt, ka parlamenta priekšsēdētājs atbalstu, un komisijas priekšsēdētājs teica ko līdzīgu, bet mūsu priekšsēdētājs, ņemot vērā viņa izvēlēto valodu, tā tad eh, es domāju, ka mēs varam būt tikai priecīgi, ka mums ir tāds parlamenta priekšsēdētājs. Tagad mēs strādājam pie 2013. gada budžeta uzmetuma. Es domāju, ka šis budžets ir tāds. Uh, Eh, kas mums ir jāizstāv, un šie 6,3% eh, paaugstinājums maksājumos, tas izklausās bezmaz mežonīgi, bet tā tas nav. Mums ir jāsaprot, ka nākamais gads ir šobrīd spēkā esošā finanšu plāna pēdējais gads, un komisija piedāvā 2,5 miljārdus uh, saistību atstāt maržā un vairāk nekā 6 miljārdus uh, maksājumos. Nu, kā tad viņi to var nosaukt par tādu ļoti tiešu Uh, nepārprotam budžetu, un tad tur ir, piemēram, uh, vairākas kategorijas, nu varbūt es tur varu izmantot nedaudz citus formulējumus, piemēram, kādu kategoriju nosaukt par uh, mūsu jauniešu nākotni, un ja es redzu, ka tur palielinājums pat nav ņēmis vērā konkrētās inflācijas um, statistikas, nu tad tas vienkārši ir kaut kas neiedomājams. Viņi uh, visu laiku saka, ka mēs neesam pietiekam daudz taupījuši. Bet es gribu teikt, ka Eiropas Savienība nedrīkst taupīt, jo mums nav nekādu parādu un īsnībā mēs esam vienīgais budžets visā Eiropā, kas vispār var piesaistīt kaut kādas investīcijas. Paldies un tagad godmeņkungs. Uh, thank you very much, unfortunately. Yeah. Come. Paldies. Diemžēl Levandovska kungs jau aizskrēja prom, bet uh, es redzu, ka šeit zālē atrodas citi komisijas darbinieki, un viņi jau arī būs pietiekami pieredzējuši un profesionāli, lai uz šiem jautājumiem atbildētu, nu vai uh, tagad mūsu priekšā, vai pēc tam tālāk, Kristēja Likidē, nenokārtotie. Calculated 207 neizmaksātās saistības. Kas šeit ir atvēlēts uh, uh, kohēzijas politikai un citiem jautājumiem. Un kolēģi saka, ja varbūt tas uh, nav legāli, tad uh, varbūt uh, to varat neizmaksāt, bet komisāra kungs teica, ka tas viss ir leģitīmi. Uh, 2013. gadā e, padome man šķiet pat varētu atbalstīt maksājumu paaugstinājumu, vienkārši sakot, ka šī nauda tiks atviest atpakaļ dalību valstīm. Tas bija pirmām kārtām. Un otrām kārtām mums tas būs jāatbalsta. Es esmu liberāls un īstenībā es nevaru savu kolēģi Alvāro šajā jautājumā atbalstīt, jo runājot par kohēzijas politiku kopumā, mūsu grupā valda atšķirības jo ir uh, donoru valstis un ir saņēmēju valstis, bet īstenībā jautājums ir jāuzstāda savādāk. Un, ja komisārs mums pateica, ka joprojām trūks līdzekļus, pat paaugstinot uh, par 6,8% maksājumus, tad jau rodas jautājums, un varbūt to vajadzētu uzdot komisijai kā to varētu saskaņot ar nākamo daudzgad finanšu schēmu. Plus divi, plus trīs, un ir pat tādi reģioni, kur nav noteikti konkrēti grafiki. 6,8% tālāks darbs pie DFS. Kā mēs to varam saskaņot ar nākamo DFS? Un būs uh, nauda, kas būs jāpārnēs uz 2013. gadu. Nu, varbūt kaut ko es te īsti nezinu. Man nav pietiekami daudz informācijas. Kas notika uh, pagājušā gada beigās? 3,5 miljārdi uh, nāca no valstīm, kas bija nobijušā šo naudu zaudēt. Mums ir jāapzinās, vai tādos uh, ļoti uh, Eh, spiedīgos apstākļos mēs varam pateikt valstīm, ja jūs neizpildāt visus termiņus, tad mēs vienā brīdī jums naudu vairs neizmaksāsim, un punkts. Bet mums ir jāsaprot, kā maksājumu paaugstinājumu nākamā gadā saskaņot ar nākamo DFS, jo noteikti arī paliks pār naudas šogad, šī gada beigās, to jau ir iespējams prognozēt. Un eh, Tas ir jautājums, eh, ko joprojām eh, neesmu dzirdējis atbildēt. Varbūt, ka kāds varētu man vēlāk atbildēt. Paldies! Ja mēs runājam par uh, neizmaksātajām saistībām, mēs jau vienojāmies, ka 9. maijā būs tehniska darba grupa, kas tiksies, un pēc tam 13. maijā tiks apspriestas politiskās fineses. Un visu to vadīs viens cits liberāļu kolēģis Jans Mulders. George Line. George Lines. Nē, viņš ir izgājis. Monika, lūdzu. Uh, Dārgie kolēģi, Es, protams, saprotu, ka mums kaut kur ir jāpavirzās uz priekšu maksājumu jomā, jo, protams, tad, kad eh, tiek lēmts par saistībām, vienā brīdī ir jāsāk nomaksāt rēķinu un nevar tā mm, ļoti dāsni mētāties ar saistībām un pēc tam eh, tiek piestādīt rēķinu un visi sūdzās un plēš sev matus. Uh, Es domāju, ka šajos laikos pilnīgi visas dalību valsts cīnās ar finanšu grūtībām, tām ir jācīnās ar milzīgām problēmām, un mums ir jāizdomā, kādu procedūru izmantot. Mums par to ir jārunā ar dalību valstīm. Ja mēs runājam par jauno budžetu, es īstenībā varu nedaudz pieslieties Aleksandra viedoklim. Ja mēs runājam par saistībām, nu tad, protams, nevajag ie, iekrist uh, histērijā, bet uh, Mums ir jāsaprot, ka saistības ar maksājumiem varbūt ir, ir jāsatuvina. Mums tikai ir jāsaprot, cik lielā mērā tas ir iespējams. Un vēl Mums ir jāsaprot, vai līdzekļi tiek izmantot lietpratīgi, ilgtspējīgi, sevišķi domājot par konkurences spēcināšanu un citām prioritātēm. Īstenībā mēs par to runājam jau vairākus gadus, bet tik un tā eh, daudzās dalību valstīs eh, konkurence nav pietiekami vienmērīga un eh, ir vērojama tāda atšķirīga tautsājumniecība attīstība un arī darba tirgus attīstās atšķirīgi dalību valstīs. Tādēļ tiešām nedrīkst kavēties ar konkrētiem pasākumiem. Ir jāparūpējas par ilgtspēju, par efektivitāti, lai cilvēki varētu baudīt mūsu politikas augļus, nevis lai mēs te tikai runātu par zilām puķītēm un kaut ko abstraktu un beigās cilvēkiem reāli labumu nenestu. Tālāk. Uh, ir viena joma, kas rada milzīgs finanšu zaudējumus, e, proti e, kibernoziegumu centrs dalību valstis cīnās ar zaudējumiem apmēram 20 e, miljārdu uh, eiro apmērā, tur ir eh, divci par skaitļos, eh, miljardos mērām šie skaitļi. Ja, piemēram, bankā kāds zaudē 100 tūkstoši, tad, protams, eh, viņš ir pilnīgā šokā un par to stāsta visiem apkārt, bet, ja, piemēram, kaut kur internetā tiek nozo, nozakt vairāk miljonu, tad par to neviens tā nerunā. Mums ir jāsaprot, ka tas dalību valstīm rada patiešām milzīgas zaudējumus. Tādēļ Mums vajadzētu parūpēties, lai kibernoziegumu centrs patiešām būtu spēcīgs instruments, kas varētu ļaut cīnīties pret šiem noziegumiem, nevis būtu kaut kāda tikai tāda skaista gaisa pils, kas neko nedara. Un eh, tādēļ arī šim centram ir nepieciešams finansējums, lai tas būtu rīcības spējīgs. Ja, piemēram, mēs runājam par bērnu pornogrāfiju, visā Eiropā šajā jomā ir nodarbināti pieci cilvēki Nu, tad mums vajadzētu padomāt, vai tik nopietnā noziegumā, tik eh, nopietnos noziegumos eh, mēs varam būt tik vieglprātīgi un nepadomāt par attiecīgu iekārtojumu. Paldies! Paldies! Marija lūdzu. Gracias, Juta. Yo lamento que el comisario. Paldies, Juta. Patiešām ļoti sarūktinoši, ka komisārs jau aizgāja prom. Mums ir jāpatur prātā, kā sociālistu grupas eh, ēnu referents eh, runāja par ceturto kategoriju un eh, ar to saistītiem izdevumiem. Ļoti žēl, ka es vairs nevarēju uzdot savus jautājumus komisāram, bet ceru, ka komisijas darbinieki varēs šos jautājumus uh, nogādāt viņam. Man ir viens jautājums par ceturto kategoriju. Parasti mums vajadzēja pārskatīt eh, elastības instrumentu, lai papildinātu budžetu ceturtās kategorijas programmām. Ja mēs runājam par 2013. gada budžetu, vai jūs ņemat vērā to, ka mums būs jāpārskata elastības instruments, vai arī jūs uzskatāt, ka piedāvātais finansējums uh, būs pietiekams pilnīgi visām programmām, kas ir minētas 4. kategorijā. Tālāk, ja mēs runājam par periodu no 2011. līdz 2013. gadam, papildus 170 miljonu eiro tika piešķirti vairākām programmām, proti kaimiņātiecību politikām, it sevišķi mūsu dienvidu kaimiņiem, kā arī vidusjūras reģionu valstīm. Tas bija papildus finansējums un uh, tas eh, tika piesaistīts eh, no citiem instrumentiem, piemēram, no pirms iestājas instrumenta, stabilitātes instrumenta un tā tālāk. Un eh, līdzekļus tika plānots paaugstināt. Vai jūs ņemat vērā arī uh, iespējams izmaiņas nākotnē un to, cik daudz naudas būs atvēlēts dienvidu reģioniem? Protams, šīs eh, aktivitātes ir pieaugušas apmērā un spēkos, un Eiropas Savienībai tas ir ļoti aktuāli. Un vēl. Dokumentā nav pilnīgi nekādas atsauces uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu. Tāpat kā iestājas un partnerattiecību instrumentu. Un tāpat Munis kundze atvainojas, e, tomēr cilvēktiesību instruments šeit ir minēts, bet e, citi nav minēti. Kādēļ? Tādēļ, ka līdzekļi tur nav paaugstināts vai vienkārši šīs programmas ir iekļauts kaut kur citur vai instrumenti ir pārcelt uz citu kategoriju. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji. Nu, iespējams, kā kolēģi atbildēs šiem jautājumiem. Tagad uzstāsies mūsu jaunais kolēģis. Plekoviča kungs, es ceru, ka esmu izrunājis jūsu uzvārdu pareizi. Paldies. Paldies. Jūs izrunājāt ļoti labi. Un paldies, ka devāt man iespēju izteikties pirmo reizi šajā komitejā. Es esmu novērotājs no Horvātijas parlamenta. Bet, protams, gribēju arī nedaudz atsaukties uz Levandovska kunga komentāriem par uh, eh, 2013. gada budžeta tāmi. Nu, viņš tā ļoti uh, izvairīgi pateica, ka Horvātija rada mums daudz galvas sāpju, tā ļoti diplomātiski to apzīmēja. Protams, es nevaru teikt, ka Horvātija palīdzēs atrisināt visas problēmas, un mums tas būs ļoti īpašs vēsturisks gads, un pirmo reizi mēs arī varēsim uh, baudīt ieguvumus no pirmstiestājas instrumenta, un 2013. gada otrajā semestrī, kad būs noslēgusies ratifikācijas procedūra visās dalību valstīs, tātad no 2013. gada jūlī mēs uh, būsim Eiropas Savienībā, un ņemot vērā uh, pašreizējo reālo situāciju, protams, eh, DFS nāksies krietni vien modificēt. Finanšu aploksne, par ko tiek vēstas sarunas eh, pēdējo gadu laikā, tad, kad mēs arī vedām sarunas par Horvātijas iestāju, ir pievienota 2016. gada budžeta tāmēji. Un tas, eh, tā bija skaidra vienošanās starp 27 dalībvalstīm un Horvātiju, gan runājot par izdevumiem, gan ieņēmumiem. Es gribu pateikt, ka Eiropas Savienības budžets uh, saņems savu artavu no Horvātijas uh, sākot ar 2013. gada uh, jūliju. Tātad apmēram 360 miljonus eiro. Ja mēs runājam par pirmsiestājas instrumenta līdzekļu palielināšanu, tas norāda, ka mēs nevien mainīsim savu statusu, bet arī uzlabosim savu līdzekļu apgūšanas um, veiktspēju. Paldies! They are not here. They went. The rapporteurs went. Oh, the commission went back. The commission, yeah kolēģi. Visi kolēģi, kas gribēja runāt, ir izteikušies, vai šeit pie mums uh, zālē ir, atr ir atrodams kāds komisijas pārstāvs, kas domā, ka viņš varētu atbildēt visiem jautājumiem. Lūdzu. Uh, Paldies. Centīšos atbildēt uz dažiem no jautājumiem, kuri ir tikuši uzdoti. Pavisam īsi. Attiecībā uz godmeņa kunga jautājumu par to, kāda ir um, RAL daļa. Saistībā ar kohēziju tad divas trešās daļas uh, no kopuma saistīta ar kohēziju. Un kādā veidā uh, šie procenti uh, paaugstina maksājumu saistībā ar nākamo DFS komisijas budžets, ierosinātais budžets, tur tiek aplēstas vajadzības kas ir nepieciešams 13. gadam minimālās prasības, un ja šie maksājumi nav pieņem, pieņem, pieejami 13. gada budžetā, tad daļa no šīm eh, prasībām tiks eh, pārceltas uz eh, nākamo gadu vai arī nākamajiem gadiem, atkarībā no to līmeņa. Līdz ar to tur ir saikne. Un attiecībā uz šie, šo te um, rēķinu, šiem rēķiniem Tas attieksies uz nākamajiem gadiem. Ceturtā, ceturtā kategorija vai komisija plāno šobrīd eh, izmantot eh, elastīgumam instrumentu atbilde ir nē. Rūpīgi izvērtējot vajadzības eh, rezerve, ceturtajā kategorijā ir augstāka nekā sakotnēji tika paredzēts. Aptuveni 390 miljoni. Un tur ir eh, manevra iespējas saskaņot apropriācijas dažās no programmās, par, programmām, jo sevišķi saistībā ar Dienvida vidusjūras valstīm un kaimiņu valstīm. Attiecībā uz kredīti instrumentu, attiecībā uz kaimiņu attiecību instrumentiem komisija ir ņēmusi vērā priekšlikumu paaugstināt uh, instrumenta finanšu aploksni, tomēr tajā pašā laikā esam ņēmuši vērā arī, ka šobrīd apstākļi dažās no šīm valstīm ir tik nedroši, ka viņu spēja apņemties un uh, izmaksāt uh, paredzētos līdzekļus uh, nav garantēta, un līdz ar to iespējams vajadzētu ņemt vērā kā attīstās apstākļi šajās valstīs. Tad attiecībā uz demokrātiju un cilvēktiesību instrumentiem, ja es pareizi sapratu, tad komisija ierosināja tos stabilizēt 2020. gada līmenī. 13. gada budžeta projektam. Un visbeidzot, ierosinātais pieaugums pirmsiestājas instrumentam, kurš arī ir ievērojami pieaudzis. Tas ir saistīts ar faktu, ka automātiskie noteikumi tiek attiecināti arī uz dažiem no šiem instrumentiem, un cerības ir tās, ka 13. gadā būs stimuli pātrināt īstenošanu, lai nezaudētu finansējumu, kuri ir paredzēti šim instrumentam. Līdz ar to esmu nonācis pie pie atbilžu sadaļas pēdējās daļas eh, saistībā ar koheiziju. Eh, daži no godnieku kungu uzdotajiem jautājumiem, vai vajadzētu būt eh, automātiskiem termiņiem saistībā ar koheizijas fondu izmantojumu. Iemesls ir stingri noteikumi. Tātad N plus 3 noteikumi attiecība, at, atkarībā no labumkovējas valsts, un tur ir paredzēts, ka atmaksa tad ir 2-3 gadu laikā pēc saistību apņemšanās, šīs saistības tiek automātiski atceltas un nauda tiek zaudēta. Un tā ir arī daļa no iemesla, kāpēc ir tik sarežģīti precīzi noteikt uh, Um, šis te prasības kohēzijas izdevumiem, tāpēc, ka šobrīd ir sarežģīti noteikt, vai 2014. gada beigās visas dalībvalstis spēs iesniegt uh, prasības pēc atmaksas uh, M plus 3 uh, termiņos vai arī nē. Komisija sākā hipotēzi, ka viņas to darīs, ka par to tiks maksāts 14. gadā, kad tiks saņemti rēķini, bet uh, tur ir zināms nedrošības elements tomēr, jā. Prasības eh, pēc uh, atmaksas netiks iesniegtas, tad, uh, tas, tad tiks izmantots automātiskais ceļš. Paldies! Okay, that, um, das waren die. Paldies! Tās bija pirmās atbildes, un es domāju, ka laika gaitā mums radīsies vēl daudz vairāk jautājumu, un, protams, mēs uz tiem sagaidīsim atbildes. Tagad esam uh, noslēguši šīs dienas diskusijas par 2013. gada budžetu. Redzu, ka zālē vēl atrodas abi līdzreferenti. Nē, tomēr viņi nav zālē, bet katrā ziņā mēs varētu pārklausīties, kas vakardien notika vispārīgo lietu padomē. Es nezinu. Raimer, tu tagad runās labi. Nu jā, mēs jau abi vienmēr esam ļoti labi sadarbojušies. Es gribēju atvainoties, man ir eh, kuru katru brīdi jāskien uz citu komiteju, un tad es pēc tam varēšu dot vārdu arī kolēģim. Vakar, eh, pirmdien vakarā eh, tikās kontaktgrupa Šulca vadībā, un vakardien pirms vispārīgo lietu padomas sēdes Luksemburgā mēs arī tikāmies un par šo to apspriedāmies, un šodien. Uh, pusdienu laikā mums bija arī tikšanās ar Dānijas vēstnieku. Vispārīgo lietu padomē tika eh, runāts par tā iespējamajām sarunu kastēm un ņemot vērā to, kas tika lemts pirmdien kontaktgrupā un vakardien eh, tika pausts arī konkrēts atziņas, tad, kad tikās visu trīs institūciju uh, priekšsēdētāji, un mēs teicām, ka Lisabonas līgums attiecībā uz koplēmumu procedūru un uh, piekrišanas procedūru ir jāievēro gan pēc burta, gan pēc gara. Pēc tam, kad mums bija konsultācijas ar padomi, Vamena kungs runāja par uh, četriem jautājumiem, ka Dānijas prezidentūra ir gatava īstenot uh, konkrētas procedūras tālāk. Šajā procedūrā ne par ko neesam vienojušies, kamēr neesam vienojušies par pilnīgi visu, un ir jāgarantē ka šīs sarunu kastes neapsteidz uh, paredzēto likumdošanas procedūru, ko ir apņēmusies uh, īstenot Dānijas prezidentūra. Un pēc tam vēl par atsevišķām detaļām pastāstīšu vēlāk. Un tālāk uh, jūnija Eiropa padomē Dānijas prezidentūra par katru cenu neprasīs piedāvāt uh, konkrētus skaitļus uh, par uh, mūsu lēmumiem un paredzētajām budžeta pozīcijām. Apzināti, kā referenti, preses brīfingā mēs iepazināmies ar uh, padomus piedāvātajo informāciju un uh, Mēs teicām, ka šī ir koplēmuma procedūra, līdz ar to mums ar visu informāciju ir jāiepazīsts un ir jāsaprot, kas notiks tālāk. Proti ir jāsaprot, kāda izskatīsies pozīcija, un, protams, mēs nevaram a, padomai a, aizliegt domāt, bet ir jāpieņem arī lēmums, piemēram, runājot par tādu vispārīgo pozīciju, kas a, ņem vērā arī sarunu vešanas īpatnības. Uh, un varētu nozīmēt arī, e, teiksim, tādu noteikumu apsteigšanu. Maija otrajā plenārsēdē mēs esam gatavi uzklausīt padomi un komisiju to paziņojumus un esam gatavi arī uh, izdot rezolūciju, kurā būs uh, atspoguļota mūsu pozīcija. Protams, mēs varētu nedaudz pātrināt procedūru un Protams, mums ir nedaudz jāmaina savu pozīcionēšanās, bet eh, tie ir jautājumi, kas noteikti mūsu darba kārtībā parādīsies atkal un atkal. Prezidentūra šodien bija visai eh, rezervēta par to izsakoties, bet mums eh, ir jāpastāv uz savu, nestoties ne uz ko. Un mums, protams, ir jārunā arī par eh, saistībām, par eh, ievērojumu procedūru, lai mm, mums kāds nevarētu aizbildināties ar eh, tādiem neskaidriem attaisnojumiem. Tālāk Jūs varējāt iepazīties arī ar ziņojumiem no dažādiem mēdījiem, un uh, jūs redzat, uh, ka notiek arī, uh, zinām, ķīvēšanās starp dažādajiem politiskajiem spēkiem padomē. Mums vajadzētu arī konstatēt, ka sākotnēji protokoli un preses relīzes atkārto kādu konkrētu formulējumi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 which will be decided under the EU new multiannual financial framework. Full stop. Äh, nachdem wir es angesprochen haben, ist Pēc tam, kad mēs äh, par to apspriedāmies, mēs sapratām, ka preses dienas ir atbildīgs par šo tekstu, un īstenībā tas mm, īstenībā neatspoguļo to, kam vajadzēja būt šajā tekstā. Tātad, nu, šoreiz tie nebija stūki, kas kaut ko pārprata, bet preses dienests mums noteikti vajadzēs uh, viņiem uz to norādīt. 2005. gada Eiropadomes secinājumos lapus no 7. līdz 24. lapusē ir tur tādi mazi, mazi skaitlīši, kas toreiz varbūt daļēji bija realistiski, bet uh, šodien jau šie skaitļi ir jāapspriež balstoties uz koplēmumu procedūru. Tādēļ mēs to atkal atgādinājam pārējām institūcijām un, protams, ir jārunā arī par uh, cilvēka resursiem, darbiniekiem, par to mēs esam apņēmušies apspriesties māja sākumā un arī elastība ir princips, kas uh, mūsu darbā izskan aizvien no jauna. Un ir jāparūpējas par tādu labu harmoniju starp uh, pašresursiem, skaitļiem, DFS un budžeta elastību. Prezidentūrai tas noteikti ir jāņem vērā. Es ļoti atvainojos, man ir jāskiem prom. Es domāju, ka mēs ar līdzreferentu esam tik labi jau saskaņojuši visu sakāmo, ka vienmēr eh, viens ir informēts par otra vārdiem. Paldies, saka Priekšsēdētāji, nu, tajā vietā, kur es dzīvoju, varbūt varētu atbildēt ar kaut ko necenzētu, bet, nu, tagad Ivailo varbūt gribēja izteikties. Vai kāds uh, var viņam atbildēt? Ergänzungen gibt's auch keine. Den Neviens kolēģis negrib neko papildināt. Nu, vispār, ja mēs varam izlasīt papīrā. Vai tagad uh, Mēs ķersimies pie sastā darba kārtības punkta. Nē, tomēr to apspriedīsim citu dienu. Astotais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības programma sociālām inovācijām. Estela ir eh, sagatavojusi mūsu komitejas atzinumu. Paldies! Oui, merci, Madame la Présidente. Pour, uh... Jā, paldies priekšstādātāji. Gribētu atgādināt, sociālo pārmaiņu sociālās inovācijas programma ir komisijas priekšlikums, kas uh, pārādz apvienot trīs instrumentus, kas jau pastāv progress, eures un Eiropas mikrofinansējuma instruments progress. Mērķis ir vienkāršot visu procedūru, un to mēs atbalstām. Es jau iepriekšējo viedokļu apmaiņas gaitā norādīju ka šī programma uzdod vairākus jautājumus. Mēs apvienojam tātad eh, visus vienā maisā dažādos eh, dažādas iesaistītās puses mērķus, un tas tomēr sarežģīt šī priekšlikuma pieņemamību. Un es gribētu norādīt uz maniem ierosinājumiem, kā varētu uzlabot šo uh, instrumenti pretēji tam, ko komisija sākotnēji sacīja, ka pro projekti nav jā, jāvērtē pēc to apjoma, bet, bet gan pēc to pievienotās Eiropas vērtības, ko tie rāda, tas ir atbalstams. Un tad arī uh, projekti, kas gūt labumu, gūs labumu no mikrofinansējuma programmas. Uh, Un par mikrofinansējumu instrumentu jāsaka, ka tas vēl ir jāpaplidina, jāatista. Un vēl jāsaka, komisijas priekšlikums eh, ļauj uh, izveidot piekļuvi uh, līdzekļiem, tomēr uh, papildu pasākumu šeit nav paredzēta. Mēs gribētu, lai būtu šis te. Uh, pavadības eh, atbalsta mehānisms. Un runājot par budžeta ierobežojumiem un ar. Eh, mēs piekrītam nodarbinātības komitejas referentē. Mēs ierosinām, lai ad, komisijas administratīvajiem uh, Eh, izdevumiem programmu pārvaldībai būtu nelielāks par 2%. Nu, vēl viens, vēl viens papildi informācija šiet, ko budžeta plāna finanšu stabilitāte ir svarīga nozīme, ka tā tad apropriācijas ir vienādā līmenī, tomēr tās vēl būtu jāpārbauda. Uh, Kaidot uh, nākošā daudzgad finanšu schēmas, uh, nākošās finanšu schēmas pieņemšanu, mēs varētu arī tālāk strādāt pie šī projekta, un mēs vēlamies, lai par 5% būtu palielināts budžets uh, salīdzinājumā ar 2000, lai ar iepriekšējo gadu, 2013. gadam tiks palielināts. Paldies! Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir rīt 2010. un eh, budžeta komitejā tiks pieņemts 31. maijā. Haugas kundze saka, Ejāks Oksens vārds teiksies. Paldies! Vēlos eh, pateikties gan Jēkundzei par viņas ziņojumu un par viņas komentāriem. Es domāju, ka vienotas programmas ideja ir svarīgs solis. Labs eh, solis virzoties uz labāku Eiropas eh, Savienības eh, darbību koordināciju nodarbinātības jomā. Kā arī racionalizējot visas procedūras. Es piekrītu referentei tādā ziņā, ka programma sociālajām inovācijām – Tā vajadzētu atbilstīt eh, ne tikai eh, lielos, bet arī mazos un vidē iz, izmēra projektus, tāpēc, ka mērķis eh, ir pārbaudīt jaunus risinājumus arī mazā mērogā komisija runā par vajadzību sasniegt kādu kritisko masu finansējot tikai lielos projektus. Manuprāt, šis paskaidrojums ir nepamatots. Attiecībā uz konferenču uh, finansējumu Es eh, piekrītu Ļiekundzes eh, komentāriem, bet, eh, manuprāt, konferenču finansējums, piemēram, par cīņu pret nabadzību, tādām konferencēm, tas ir pilnībā saskaņā ar šīs programmas mērķiem. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu padarīt iespēju iespējams šādu risinājumu. Protams, jāaptur arī prātā, ka šīm te konferencēm ir jāievaro programmas mērķi. Referenta arī ierosināja jaunu sadali starp uh, programmas dažādajām daļām. Iespējams, mums nevajadzētu pieturēties pie komisijas priekšlikuma. Es domāju, ka tur ir, tur eh, ir uzsnētās izmaiņas, uh, eh, ir uh, plašākas par budžeta komitejas kompetenci. Un es neesmu drošs par izdevumu samazināšanu attiecībās progresu. Galu galā, Eures ir jauns projekts un programma. Es domāju, ka resursu sadalas ar dažādām eh, daļām eh, šis viss process ir jāpārskata. Es piekrītu komisijas pieejai, tomēr es ierosinātu arī citu risinājumu. Un tas ir eh, šodien nepalnoto resursu vietā mēs asājuma komisijas pārziņā dažādu projektu finansēšanu. Un resursu sadalas starp dažādiem uh, uh, projektiem līdz 5%. Protams, kā budžeta iestādes ir jāinformē par šādiem iespējamiem uh, pārcēlumiem. Es uh, arī domāju, ka ir ļoti svarīgi koordinēt uh, papildināmību un šo programmu lielāku efektivitāti. Paldies! Jā, vielen Paldies! Gribēju atkārtot rīt pusdienas laikā. Ir jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem. Par ziņojumu balsosim 31. maijā. Aizstēl, tu gribēji kaut ko piemetināt? Es tikai gribēju atbildēt kolēģim par uh, sadalījums ar dažādām programmām. Mēs ar komisijas pārstāvu, e, e, nodarbinātības komitejas un ēnu referentu paskatījām uh, šo jautājumu. Iespējams, ka te vajadzētu uh, mazliet piesardzīgi apzināties, ka mēs vēl skatīsim šo lietu tur vēl viss nav stingri izlemts. Šī programma ir tikai tāda uh, norādes uh, līmenī. Tā nav pilnīgi izlemta stingra. Ja kolēģi neko negrib pateikt, tad mēs vienkārši gaidīsim jūsu daudzskaitlīgos grozījumus un tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Devītais darba kārtības punkts veselības rīcības programmu. Vertmans kundze, lūdzu, paldies. Paldies! 10% no Eiropas Savienības IKP tiek atvēlēti veselības aprūpē, līdz ar to tas ir viens no uh, lielākajiem izdevumiem tautsēmniecībā, un tur tiek nodarbināts arī liels cilvēku skaits. Protams, veselības aprūpe ir ļoti nepieciešama mūsu veselības kvalitātes uzlabošanai, un, protams, arī veselības aprūpas jomā var veidot jaunas darba vietas izaugsmē, tas ir ļoti svarīgi. Komisija piedāvā trīs, trešo rīcības programmu saskaņā saskaņā ar jauno DFS veselība izaugsmēji. Ir izstrādāti četri mērķi, kas varētu piedāvāt augstu izaugsmas potenciālu. Mums jārunā par ilgspējīgām eh, veselības aprūpas sistēmām, otrām kārtām labāka piekļuve, labākai un drošākai veselības aprūpei, trešām kārtām preventīvu pasākumu un veselību uzlabojušu pasākumu un ceturtām kārtām pilsoņu uh, aizsardzība no pārobežu veselības apdraudējumiem. Ja mēs domājam par 2020. gadu un eh, tam pakārtoto stratēģiju, tad uh, trūkst apmēram 1 miljonu kvalificētu darbinieku šajā sektorā. Komisija 2014. līdz 2020. gadam piedāvā apmēram 400 46 eh, miljonus eiro šajā jomā, bet īstenībā ar to vien nav gana. Grozījumi, ko esmu piedāvājusi, nu varbūt pats svarīgākais ir tas, ka mūsu grozījumi tekstā vēlāk tiek integrēti un pieņemti. Man šķiet, ka komisijas teksts ir eh, pārāk vājš un tas pat varētu radīt pārpratumus. Es gribēju lūgt visus kolēģus ja viņiem uh, ir vēl kādi piedāvājumi par labākiem, veiksmīgākiem formulējumiem, es tos ar prieku uzklausīšu, un tad mēs uh, varētu arī pēc tam vienoties. Ko mēs varētu secināt? Mums ir jāsaprot, ka ir jāpieņem ilgspējīgas stratēģijas. Protams, mēs piedzīvojam demografiskās izmaiņas. Cilvēku skaits Eiropā samazinās un, diemžēl, arī uh, palielinās vecu cilvēku skaits. Ja mēs gribam uh, saglabāt savu konkurētspēju, mums ir par to jādomā tieši jau šodien. Uh, un, protams, veselības aprūpe ir ļoti svarīga arī tautsaimniecības uzplaukumam. Es uzskatu, ka komisija rīkojas absolūti pareizi, un tieši tādēļ priekšlikums ir jāpieņem. Grozījumus jūs vēl varat iesniegt līdz 7. maijām, un balsojums komitejā ir paredzēts 31. maijā. Un ar nepacietību gaidīšu kolēģu priekšlikums un ierosinājums. Paldies! Jā, tagad es esmu tādā privileģētā situācijā. Es pati esmu ēnu referents, saka priekšsēdētāji tie grozījumi, kas ir saistīti ar budžetāriem aspektiem, visi ir pieņemami, es tos visus varu atbalstīt, un es pieņemu, ka visi kolēģi ir iepazinušies arī ar šiem uh, grozījumiem 1, 4, 7, 11, 13, 14, 17, šķiet tie ir ļoti labi prātīgi grozījumi, tie ir tiešā veidā saistīti ar mūsu kompetencēm bet 3, 5, 6, 8 un 15 tie attiecas uz ēnvi komiteju. No nu, saturiskā ziņā. Un noteikti tur vajadzētu arī kaut ko modificēt. Vetmans kundze, es uzskatu, ka katrā ziņā, protams, mums ir jāsaprot, ka daži grozījumi arī pārklāsies, bet tie grozījumi, kas attiecas nevien uz uh, alkohola un tabakas pārliecīgu um, lietošanu, bet arī uz uh, narkotiku lietošanu. Mēs Eiropas Savienībā īstenībā te neko nevaram paveikt. Tas nav mūsu kompetencēs. Narkotiku lietošana visā Eiropas Savienības teritorijā ir saistīta ar kriminālu uh, kodeksu, un īstenībā šeit mums vispār nav ko iejaukties. Protams, es zinu, ka Vācijā arī ir šis uh, anestezijas līdzekļu E, likums, kurā ir rakstīts, ka šādus līdzekļus lietot e, ir e, aizliegts, bet ja šie līdzekļi tiek izmantoti tikai, piemēram, privātām vajadzībām, tad šos cilvēkus, nu, par katru cenu, protams, ne, neieliks aiz restēm, bet kas tad mums ir jādara Lisabonā, taču strādā pietiekami laba aģentūra un mums ir jāsaprot, ka ir arī šis uh, nelikumīgais uh, narkotika tranzīts. Mums, protams, ir jāsadarbojas arī ar trešajām valstīm, no kurienes narkotikas nonāk Eiropas Savienībā, lai uh, šos uh, kanālus, pa kurām uh, narkotikas tiek ieplodināts, vienkārši aizbērtu. Protams, mēs varam taisīt tādas kampaņas, lai vērstos pret narkotiku lietošanu. Ja mēs runājam par veselības programmu, rīcības programmu, kas paredzēta septiņiem gadiem, uh, Eh, un tai ir atvēlēts nedaudz vairāk par 400 miljoniem eiro. Protams, ka mēs ar 400 miljoniem nevaram izdarīt visu to, ko varbūt vajadzētu darīt, lai parūpētos par mūsu pilsoņu veselību, bet pārauga prakse ir iespējama, apmaiņa ar pārauga praksi, un es domāju, ka pirmie spērtie soļi uh, liecina, ka mēs jau taustāmies pareizajā virzienā. Protams, ir jāveic arī izvērtēšana. Uh, domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgi piedāvāts un tas katrā ziņā sasaucas ar mūsu komitejas kompetencēm, jo mēs uzskatām, ka pateicoties attiecīgam finansējumam, lēmums ir iespējams labi īstenot. Jā, tagad atkal runāšu kā priekšsēdētāji, vai kāds vēl grib runāt? Lūdzu, Maconī kundze. Grazie, anch'io intervengo come relatore Umbra per eh, il PPE. Eh, credo che la, la proposta della Commissione sia condivisibile, soprattutto credo che eh, raccolga in maniera adeguata l'obiettivo di armonizzare. Es varu piekrīst 2020. gada stratēģijai un tās mērķiem, un mums ir jāpurēpējas par tādu stratēģiju, kas veicinātu sociālo iekļaušanu, inovācijas un izaugsmi. Mums ir nepieciešams Servizi più adeguati ai bisogni del, eh, del cittadino. Eh, il punto di partenza. Un mums ir eh, jāparūpēs arī pilsoņu veselību. Protams, ir jāsaprot, kura kompetencijas tas ir. Quindi, eh, con... Mums uh, ir jāsaprot, ka veselību šajā ziņojumā aplūkojam kā tādu tautsaimniecību veicinošu faktoru, kā tautsaimniecības virzītāju spēku mums ir jāsaprot, ka tas ietekmēs ekonomisko attīstību Eiropas Savienībā. Domāju, ka varu piekrist referenta komentāriem. Complessivo forse la dotazione eh, è una dotazione da rivedere, ma non entro. Un mums ir jāsaprot ka veselības nozara ir tieši saistīta un arī pakārtot daudzām citām nozarēm. Es varu piekrist referenta priekšlikumiem. Un arī citiem, bet man ir arī daži iebildumi. Šķiet referente saka, ka ir daudz jāstrādā tieši prevencijā, piemēram, ir uh, Eh, jācīnās pret eh, alkohola lietošanu, pret smēķēšanu, arī pret narkotiku lietošanu, bet es varu piekrist eh, tam, ko teica mums priekšsēdētāji par narkotikām. Referente piedāvā arī nedaudz mainīt kritērijas attiecībā uz aptaukošanos tiek runāts tieši par cilvēku ēšanas paradumiem. Es domāju, tam es zināmā mērā pat varu piekrist. Un papildus tam pretsmēķēšanas un pret alkohola kampaņas. Jā, nu tas ir prātīgi. Komisija ziņojumā norāda, ka daudzos gadījumos tieši šādi paradumi uh, laupa dzīvību daudziem jauniem cilvēkiem, tātad cilvēki daudz ātrāk šķirs no dzīves. Protams, uh, ir arī tādas uh, kompetences, kur uh, tieši Eiropas Savienība var kļūt aktīva. Protams, ir daudzi riski, kas ietekmē cilvēku veselību, piemēram, arī vīdes piesārņojums. Mēs varam sagatavot sarakstu kas būs ļoti vērtīgs, lai varētu izstrādāt tādas preventīvas politikas nostādnes. Ir arī hroniskas slimības, piemēram, kas ir tiešā veidā saistīts ar ekoloģisko piesāņojumu, emisijas, skābie lieti un tā tālāk un tā joprojām. Un ir noteikti šeit jāpiemina fizisko aktivitāšu trūkums. Noteikti tas arī uh, jau ir pierādīts, ka kustību un fizisko aktivitāšu trūkums nelabvēlīgi ietekmē cilvēku veselību. Un Pasaules veselības organizācija tieši savā ziņojumā to ir minējusi kā vienu no galveno hronisko slimību cēloņiem. Referente vēlējās dzirdēt ierosinājums no kolēģiem, lai varētu visi kopīgiem spēkiem uzlabot šo tekstu. Bet sastajā punktā eh, ir runāts, ka šādām programmām ir jākļūst prioritārām. Un jāizmanto to rīcībā esošie resursi. Es uzskatu. ka citā likumdošanā nekas tāds neparādās. Tādēļ mums vajadzētu to noteikti atzīmēt. Un vajadzētu būt arī precizākam formulējumam tekstā par normām, varbūt vajadzētu izstrādāt kritērijus. Un tālāk desmitais punkts. Kur ir runāts par tām valstīm? kur eh, IKP ir zemāks par 90% no ES vidējā. Un, ja, protams, tiek runāts par veselību veicinošām kampaņām, tad eh, šīm valstīm arī ir jābūt eh, tādai pašai piekļuvē resursiem kā pārējām. Tālāk 16. punkts. Par administratīviem kritērijiem, bet tālāk tas nav mm, labāk paskaidrots. Tomēr ir nepieciešams precizēt, kas tad tas īsti ir un kas ir šie multifinansējuma kritēriji. Savukārt 22. pantā ir runāts par to, kā komisija administrēs šos pasākums. Pašreizējais formulējums it kā uh, norāda uz to, ka mēs uh, uz upura altāru noliekam šo daudz līmeņu pārvaldību, bet īstenībā tieši tādu mums vajadzētu izmantot. Paldies! Paldies! Protams, es varu atbalstīt daudz no izskanējušā, bet. Ja šeit netiek runāts par jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar budžetu, mums savu grozījumu ir jāiesniedz uh, Francozai Grostētei, kas ir um, referenta atbildīgajā komitejā, proti vides komitejā. Tātad īstenībā mūsu grozījumi būs pakārtoti referentes grozījumiem. Tas, eh, ko mēs eh, varam grozīt, tas attieksies uz saturu un eh, citām lietām, bet tas viss ir jāizniec vidas komitejai. Mēs tātad nevaram veikt viņu darbu. Mēs sagatavojam tikai atzinumu. Ziņojums top NV komitejā. Mēs tātad vērtējam atzinumā tikai šos budžetāros jautājumus. Gribēju to tikai precizēt. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlētos izteikties? Vērtmans kundze, vai jūs noslēgumā gribētu vēl kaut ko piemetināt? Paldies, gribēju tikai pateikties kolēģiem par uh, izskanējušiem ierosinājumiem. Domāju, ka mums noteikti atkal vajadzētu salikt galvas kopā un domāt, kā šo ziņojumu uzlabot vēl vairāk. Paldies! Gut, dann äh, sind wir am Ende. Ja. Gut, wir sind. Äh... Paldies! Līdz ar to esam izsmēluši visu, kas bija mūsu darba kārtībā. Nu, ne jau visu darbu, bet tieši to, kas šodien bija jāapspriež. Paldies kolēģiem par pacietību. Nākamā budžeta komitejas sanāksme ir paredzēta 8. maijā. Un tad visi ar jauniem spēkiem tiksimies. Un esam beiguši šo sanāksmi. Paldies! Pūkstens 15.8. maijā.